So, since the rapporteur is in the room. Tā kā Jans uh, Ulrichs ir um, zālē, tad mēs varētu sākt. Viņš ir referents. So, meine Damen und Herren, ich begrüße. Dāmas un kungi, sveicu jūs. Uh, šīs dienas eh, pēcpusdienas eh, sanāksmē, šodienas komitejas sanāksmē. Turpinām to. Žans Artui jau šorīt pateica, ka pēcpusdienā nevarēs būt ar mums kopā, tāpēc man ir tas prieks eh, viņa vietā pārņemt sēdes vadību. Vispirms mums ir darbkārtības punkts. Uh, kur mums ir pietiekam daudz laika diskusijām, un te ir runa par elastības jomu daudzgadu finanšu schēmā. Un uh, Olaļo Rubio ir ieradies pie mums šodien, un arī Pēters Bekers. Man ir liels prieks, ka viņi ir ieradušies pie mums un varēs uh, stāstīt mums savas pārdomas par šo jautājumu. Divi rakstiski informācijas dokumenti jums ir nosūtīti par šo jautājumu. Es eh, gribētu dot vārdu arī Ričardam Krovam no juridiskā dienesta kurš ir veicis pētījumu par šo jautājumu. Un vispirms eh, jautāju Janam Albrihtam, vai jūs gribētu vispirms izteikties? Yes, uh, Jā, paldies, priekšsēdētāji. Šodien es uh, sēdēšu uz diviem krēsliem, kas uh, nav politiski vienkārši. Mums ir divi referenti, Tomā kundze un es es pats, un patiesībā tikai īsam ievadam pateikšu, cik tālu esam tikuši. Mēs tagad gatavojam savus iniciatīvas ziņojumus, kas budžeta komitejā tiks likt uz balsošanu februārī, un šajā dokumentā, protams, mēs eh, pārņemsim, protams, eh, dažus uh, pamata elementus uh, no parlamenta priekšlikuma par vidusposmu pārskats. Tas ir pirmkārt, otrkārt no mūsu rezolūcijas par daudzgadu finanšu schēmu nākotnē un arī no sektoru, jeb nozaru komitējām, kas šobrīd strādā pie saviem atzinumiem par nākamo DFS. Mūsu dokumentā mēs pirmkārt uh, iekļausim dažas vispārīgas piezīmes, kas attiecas uz budžeta uh, raksturu, uz budžeta struktūru un, protams, arī uz uh, termiņu, bet arī attiecībā uz elementiem, kas attiecas uz visu šo struktūru. Tā skaitā elastības elementus apspriedīsim. Budžeta elastība un vienotība. Kāpēc? Tāpēc, ka faktiski, ko mēs cenšamies jau no paša sākuma pierādīt, ir stiprināt budžeta elastīgumu, uh, padarīt to atvērtāku un gatavāku um, pārmaiņām uh, turpmākajos septiņos gados. Un tāpēc uh, viens no elementiem, ko mēs piedāvāsim, būs uh, elastības jautājums. Kādus instrumentus uh, tad uh, mēs varam nosaukt, kas labi darbojas, kurus no tiem vajadzētu uzlabot, kurus no tiem uh, vajadzētu pārskatīt, varbūt mums būs vajadzīgi kaut kādi jauni e, elastības e, elementi vai instrumenti. Un tāpēc jautājums ir sekojošs kas, mūsuprāt, darbojas, e, ko vēl varētu uzlabot elastības kontekstā. Otrakārt būs parlamentu pozīciju par eh, pa, budžeta vienotību. Tad, kad mēs runājam par budžeta vienotību, tad mūsu komiteja, protams, darba gaitā mēs aizvien vairāk atklājam to, cik sarežģīta ir visa šī finansēšanas struktūra. Es negribu teikt budžeta struktūra, bet visa finanšu struktūra, jo ir Eiropas Unības budžets, bet ir arī tādi papildu elementi. Uh, Un visa šī te dažādo elementu struktūra ir savstarpēji saistīti, un mēs ļoti labi zinām, ka eh, tādējādi grūti ir grūti tādu skaidru kopainu par to, kas ir budžetā, kā tas atspoguļo politikas uh, Un, ja mēs lemjam par to, kādas politikas vēlamies kopīgi finansēt, tad mums ir jājautā, kādi instrumenti mums ir un vai budžets eh, atspoguļo to politiku kopumu, par kurām ir lēmts uh, līgumos. Eh, un tad ir jautājums, kāda ir ārējo instrumentu loma, godīgi runājot, vai mums vispār tie ir nepieciešami varbūt ir iespējams dažādus ārējos finansēšanas instrumentus iekļaut budžetā. Kādas būs budžeta sekas? Bieži vien mēs eh, runājam par to, ka ja kaut ko iekļauj budžetā, nemainot griestus, tad tas var uh, sagraut būtībā budžetu. Un tātad jautājums ir, vai mums tas ir nepieciešams. Uh, jā, tas ir elastīgāk un uh, atver jaunas iespējas, bet varbūt, ka tas uh, tiek vienkārši tehniski pievienots bez pievienotās vērtības. Tātad pakāpeniski tiek pievienoties vien vairāk instrumentu, kurus mēs nekontrolējam. Un otrs elements ir, kāda ir šo instrumentu loma un uh, cik tie ir nozīmīgi un vai mums ir kaut kāda kontrola pār to, kā vēlētāja institūcijai, vai mēs varam uh, kontrolēt šos instrumentus, vai mums vajadzētu to darīt, varbūt eh, dalība valsts tieši vēlas, lai mēs nevarētu tos kontrolēt. Tātad tie ir divi elementi, kas ir šodienas uzklausīšanas tēmats. Pirmkārt, elastīgums, elastība jaunā DFS ietvaros, un otrs ir budžeta vienotība. Mēs ceram, ka saņemsim eh, jaunas uh, atziņas, ne jaunu informāciju, bet jaunus ieteikumus, priekšlikumus, ko mēs varētu iekļaut mūsu dokumentos. Paldies! Paldies, Albrecht kungs! Rubio kundze, jums tagad ir pārskats par daudziem jautājumiem, kurus uzdod ne tikai referents, bet arī komiteja, un mēs ar prieku gaidām jūsu teikto, cerot, ka uz dažiem no šiem jautājumiem varēsiet sniegt atbild. Lūdzu, jums vārds. Thank you very much. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es uh, prezentēšu šo brīfingu dokumentu par daudzgad finanšu schēmu un tās uh, elastīgumu. Tātad uh, gribu vienkārši sākt ar vispārēju pārskatu par nākamo daudzgad finanšu schēmu, ko mums lūdza darīt pirms ķerties pie elastības temata. Uh, un tad es runāšu par to, kā elastības noteikumi ir strādājuši tagadējā DFS, un tad uh, uzdošu dažus vispārējus jautājumus par elastības lietošanu DFS, un beigās uh, sniegšu dažus ieteikumus, kā uzlabot uh, DFS elastīgumu. Nākamajā DFS. Uh, Pavisam ātri gribu sniegt savu iespēju par to, kas ir galvenie izaicinājumi. Manuprāt, uh, Jā, to mēs varam apkopot sakot, ka mums ir eh, jāsaskars ar diviem izaicinājumiem, kas ir mūsu priekšā. Pirmkārt, jāpielāgojas uh, Brexit iztrūkumam, ko tas atrā, atstās. Mēs zinām, ka um, uh, Lielbritānijas ieguldījums, kas ir apmēram 10 miljardu gadā, vairs nebūs, un tad ir šis otrs izaicinājums, ka pieauga uh, tēriņi. I, migrācijas un drošības un citās jomās, tātad kā risināt šos divus izaicinājumus. Uh, tas nav vienkārši. Vislabāk būtu rast jaunus uh, resursus, lai izpildītu šo, aizpildītu šo iztrūkumu, bet pat ar jauniem resursiem un uh, izdevumu līmeņa saglabāšanos mums būs jāmaina šis tas, proti jāpārliek līdzekļi no vecajām politikām pēdiņās uz jaunajām. Un to uh, Uh, varētu panākt arī veicot tādas plašas reformas, lai uzlabotu efektivitāti un saglabātu vispārējo tēriņu apjomu. Tas ir vēlmais scenārijs, bet es gribētu teikt, ka es esmu nedaudz uh, skeptiska līdz 2019. gadam šādu scenāriju sasniegt. Tātad uh, otrs labākais scenārijs būtu pāreiz DFS ar zināmām reformām. Uh, lauksaimniecības un kohēzijas budžetā. Varbūt, ka man nav taisnība, bet uh, esmu diezgan skeptiska par iespējām veikt šajās divās jomās uh, um, plašas reformas, jo tuvojas Eiropas parlamenta vēlēšanas. Varbūt, ka reformas būs, bet tās nebūs uh, pietiekam laicīgas nākamajam uh, DFS. Tātad nākamais scenārijs būtu uh, dažas reformas veikt un no uh, vecajām uz jaunajām jomām pārlikt resursus un vajadzētu uzņemties arī uh, politiskas uh, saistības, pāriet uz pašu resursu sistēmu. Varbūt, ka mums uh, nu, neizdosies šo uh, reformu ratificēt pirms 2019. gada. Tad tagad par elastības noteikumiem. DFS elastība jau iepriekšējās sarunās par TFS bija aktuāls jautājums, jūs to droši vien zināsiet. Zināmi uzlabojumi tika panākti, jo īpaši attiecībā uz uh, elastības noteikumiem, attiecībā uz uh, dažādu rezervu izmantošanu, maksājumiem, saistībām un uh, ārkārtas rezervi. Um, un ir arī četri instrumenti ārpus DFS, ir uh, globalizācijas fonds, eh, solidaritātes fonds un vēl divi instrumenti, un arī elastības līmenis, kāds mums ir Eiropas Savienības tēriņu programmās. Kā šīs, eh, šie trīs mainīgie strādā tagadējā DFS, ja mēs paraugāmies uz speciāliem instrumentiem, kā tie tiek izmantoti, jeb mobilizēti, mēs varam secināt, ka eh, elastības instruments ir plaši izmantots, tas ir visvairāk izmantotais instruments. Uh, un vispievilcīgākais un praktiski visvieglāk izmantojamais, lai reaģētu uz bēgļu krīzi. Tas lielā mērā tika izmantots 2015. un 2016. gadā. 2016. gadā tika izmantots pilnīgi viss uh, pieejamais instrumentā līdzekļu apjoms, kamēr pārējie divi instrumenti ir, tiek izmantoti pieticīgi un tā nevienmērīgi. Uh, Vēl viena lieta, kas jāņem vērā, izman, eh, analizējot instrumentu izmantošanu, ir tas, ka DFS regulējums eh, nerunā par to, kā skatīt šos maksājumus, kas ir saistīti ar šo instrumentu izmantošanu, vai tas ir griestu ietvaros vai ārpus griestiem, un gal galā komisija ieņēma tādu nostāju, ka tas ir ārpus grieztiem, kas, manuprāt, bija labs lēmums, jo pretējā gadījumā, ja šos te maksājums, kas ir saistīti ar instrumentu izmantošanu, ir iekļauti šajos grieztos, tad katru reizi, kad tiek izmantoti šie instrumenti, tad uh, tiek uh, mazināts rezervas nākamajiem gadiem. Tas tātad ļoti ierobežo elastības izmantošanu. Man ir šeit tabuls par konkrēto instrumentu lietošanu, tām pārliekšu pāri. Ja jūs tas interesē, varat uh, iz, i, paņemt šo prezentāciju un iepazīties ar šo informāciju. Jo laiks ir ierobežots. Ja mēs paraugāmies uz elastības noteikumiem, lai maksimizētu rezervju izmantošanu, kā jau teicu, tas ir lielākais jauninājums šajā DFS un uh, ārkārtas rezerve. Uh, proti palielināt um, maksājumu vai um, saistību apropriācijas līdz zināmam līmenim no KNI, un tad bija globālā rezerve maksājumiem un saistībām, un tad varēja izmantot neizlietotos maksājumus un saistības un var to pārlikt uz nākamo gadu. Ja mēs paraugāmies uz šo noteikumu izmantošanu gadu gaitā šajā DFS, mēs varam secināt zināmas lietas pirmkārt. Uh, um, apjoms, kas tika izmantots ar uh, globālās maksājuma un saistību uh, maržas izmantošanu, bija ļoti atšķirīgs. Uh, dažos gados uh, um, daudz tika izmantots, citkārt uh, savukārt mazāk un ārkārtas uh, rezerve, jo tas ir procentos no kainī, tas ir tāds stabils resursu apjoms, kas ir pieejams, tas ir apmēram 4 miljārdi, kas ir diezgan daudz. Uh, un tomēr ārkārtas rezerves lietošana ir jākompensē ar resursiem no turmākiem gadiem. Tātad, ja pārmērīgi izmantota ārkārtas rezerve vienā gadā, tad uh, kapacitāte uh, globālo maksājumu un saistību um, rezerves lietošana ir ierobežota turpmākajos gados. Tātad uh, tas nav nekāds uh, brīnum līdzeklis radot uh, elastību. Tas pēc tam ir jākoriģē šis pieaugums. Uh, Ja mēs paraugāmies uz globālo um, maksājumu rezervi, tad uh, tas ir viens no interesantākajiem šī, šādi, šā, šās DFS uh, jauninājumiem. Ja paraugāties uz šo grafiku, piemēram, tad uh, redzēsiet divus skaitļus. Uh, augšā jums ir maksājuma apriācijas. Tātad šī ir tagadējā daudzgad finanšu schēma. Uh, un uh, lejā ir 2007. līdz 2013. gada DFS. Un tad redzēsiet, ka za, zilā līnija ir maksājuma apropriācijas, kas tika apstiprināts izveidojot DFS, un sarkanā līnija ir maksājuma apropriācijas pēc pēdējiem tehniskajiem pielāgojumiem. Un lejā ir tas pats maksājuma apropriācijas, uh, kas tika apstiprinātas uh, pieņemot DFS, tas ir zils grafika uh, rādījums, un sarkanā līnija ir uh, pielāgotā versija. Uh, Tātad šeit jūs redzat, ka DFS beigās bija daudz neizmantoti maksājumi, kas arī netika atgūti, tie tika atgriezti dalībvalstīm. Tie bija maksājumi, kas netika izmantoti pirmajos DFS gados. Kamēr tagadējā DFS tas tā nenotiek, jo šeit jūs redzat, ka 2016. gadā ir maksājuma apropriācija uh, um, uh, kritums, un pēc tam pēdējos gados to var izmantot, jo pēdējos gados parasti DFS ir vairāk maksājuma pieprasījumu, un tad jums ir kapacitāte tiešām optimizēt uh, visu šo te vispārējo uh, līmeni maksājumiem. Kas attiecas uz uh, globālo saistību rezervi, tas uh, lielas uh, apjoms šeit nav devis. Uh, Tas ir eh, bijis eh, um, vērtīgs, bet galvenokārt, lai FC garantijas finansētu. Un tas uh, ļauj uh, reaģēt uz vajadzību pēc elastības, uh, bet uh, bija tātad jauna komisija, Junkera plāns, jaunas prioritātes, un tad bija jārada jaunas uh, alokācijas, jaunas, jauni piešķīrumi uh, šīm jaunajām prioritātēm. Un uh, Tātad ir bijis iespējams rēģēt uz uh, politisko prioritāšu izmaiņām. Elastība uh, Eiropas Savienības uh, finansēšanas programmās ir zinām uzlabojumi bijuši 2017. līdz 2020. gadā, bet joprojām ir tā, ka lielākā daļa tēriņu tiek ļoti strikti pieņemti, un šeit varētu vēl uzlabot elastību. Tagad daži vispārēji jautājumi, runājot par elastības lietošanu šajā DFS. Svarīgākā mācība, ja raugāmies uz elastības noteikumu izmantošanu, ir tas, ka elastība lielā mērā ir atkarīga no tā, vai ir pietiekamas rezerves, maržas, ja ir elastības noteikumi, kas būtībā uh, attiecas uz uh, Uh, rezervu lietošanu, tad ir jābūt pietiekamām rezervēm. Un, ja jūs paraugāties uz uh, DFS sarunām, tad sarunu laikā tās bija tāds kā darījums ar Eiropas parlamentu un padomi. Padomi gribēja uh, ļoti zemus griestus noteikt maksājumiem un saistībām, bet beigās tomēr tas tika pieņemts, radot zināmus elastības noteikumus. Un um, es domāju, ka tā bija uh, tas bija ļoti slikts darījums Eiropas parlamentam, jo uh, rezervju esamība ir elastības lietošanas priekšnosacījums. Vienalga, cik uh, skaisti ir noteikumi, elastības noteikumi nav izmantojami, ja šo rezervi nav. Kā tad, lai izmanto rezervis, kur nav? Un tad vēl viena vispārēja mācība ir, ka jāprecizē tas, kā attiekties pret maksājumiem, kas izriet no speciālo instrumentu lietošanas. Uh, Komisija izmanto šo te uh, interpretāciju, kas ir draudzīgāk parlamenta, bet nākamajā DFS regulējumā būtu tas jāprecizē. Vispēcot par uh, vidusposmu pārskatu, es zinu, ka ir bijusi prezentācija par uh, DFS struktūru. Uh, gadījumā, ja būs ilgāka termiņa DFS, tad uh, ir svarīgi, lai vidusposma pārskats būtu pēc būtības, lai tam būtu zināma nozīme, lai tas uh, arī ļautu veikt būtiskas izmaiņas. Tā tas nebija tagad vidusposma pārskatā, jo tur bija zināmi uh, juridiski ierobežojumi, tur nevarēja, piemēram, uh, grozīt iepriekš piešķirtās aploksnes. Tātad, ja ir ilgāka daudzgad finanšu schēma, tad ir jābūt pēc būtības tādam vidusposmu pārskatam. Tagad par to, kā uzlabot elastību pēc 2020. gada var mainīt striktu struktūru un termiņu DFS, par to uh, nerunāšu, bet, uh, protams, no elastības perspektīvas, jo īsāka DFS, jo lielāka elastība ir vajadzīga, jo mazāk ir uh, šo te izdevumu kategoriju, tad grūtāk pārlikt līdzekļus no vienu uz otru. Tātad, kā mēs varētu stiprināt šos instrumentus? Ko mēs esam konstatējuši? Elastības instrumenti ir diezgan uh, noderīgi un būtu interesanti varbūt padomāt par dažu instrumentu apkopošanu, varbūt elastības uh, instrumentu apvienot ar ārkārtas palīdzības instrumentu, jeb rezervi. Un uh, vēl daži priekšlikumi ir. Uh, Eiropas Savienības krīzes rezervas finansēšana. Tas bija priekšlikums, ko izteica komisija vidusposma pārspaktā. Ja tas tiks akceptēts, tad uh, ārkārtas palīdzības rezerve uh, nedaudz pārklājas ar šo, šo jauno krīzes rezervi. Un tad varbūt būtu saprātīgi apkopot šos divus instrumentus. Un tad vēl viens veids, kā stiprināt uh, speciālos instrumentus būtu uh, samazināt ierobežojums līdzekļu pārnešanai tēriņos no viena gada uz citu. Tagad jūs zināt, ka ir uh, zinām ierobežojumi, daļu finansējumu var pārcelt no viena gada uz otru. Personīgi es šeit neredzu nekādu loģiku uh, uzlikt tādus kā atsaistošus noteikumus daudzgadu uh, finansējumam, jo mēs taču nevēlamies, lai būtu kavēšanās ieviešanā uh, un uh, instrumentiem, kur uh, finansējums ir atkarīgs no tā, kaut, vai kaut kas notiek vai nē, es neredzu iemeslu ierobežot neiztērēto līdzekļu uh, tālāku izlietošanu citā periodā. Kāpēc būtu jāierobežo uh, līdzekļu izmantošanu nākamajā gadā, kad varētu būt vairāk vajadzības? Noteikumu par elastību izmaiņas, uh, kā jau teicu, uh, lai šie te elastības noteikumi varētu spēlēt būtisku lomu, ir vajadzīgs arī pienācīgs rezerves. Un tomēr ir vēl viens veids, kā uh, stiprināt šos noteikumus, padarīt tos iedarbīgākus, piemēram, ārkārtas rezerves gadījumā varētu um, uh, atcelt šo noteikumu, ka uh, ir jākoriģē šie apjomi turmākajos gados. Uh, Un, uh, jā, tad, tad pirms Lisabonas līguma bija uh, diskusijas par to, par to, kā mainīt DFS līdz zināmam punktam, līdz 0,3%. Uh, Un uh, padomē būtu jālēmj ar kvalificēto vairākumu, tad būtu vieglāk mainīt uh, DFS. Un tad uh, varbūt šis te jaunākais priekšlikums, tas ir tāds kā budžeta rezerves uh, izveidošana katrā Eiropas Savienības budžetā. Ideja būtu uh, tātad katram Eiropas gada budžetam noteikt uh, obligātās rezerves gan saistībām, gan maksājumiem, tātad 5% no nepiesaistītā finansējuma ielikt rezervē Tās būtu tātad šādas summas, kas nav piesaistīts nekam, un tad šīs rezervas varētu mobilizēt, ja budžeta lēmē iestādes par to kopīgi izlēmi. Gados, kad rezerva ir nepieciešama, un tad, ja to neizmanto, tad uh, šo neiztērēto naudu varētu ielikt globālajā maksājuma vai saistību rezervē. Tas būtu diezgan uh, praktiski un viegli izmantot šo budžeta rezervu. Vienīgais negatīvais aspekts būtu, ka tas, protams, samazinātu e, programmu e, tēriņu apjomus. Ir vajadzīgi pienācīgi griezti, lai varētu paredzēt šīs obligātās rezervas. Lielas paldies par jūsu uzmanību. Ähm, paldies. Äh, vairāki deputāti lūdzu vārdu. Ulrikungs, jūs pirmais lūdzu. Jūs kā referents. Ja ne, tad um, vēl vārds arī būs Rubiku kungam, Fernandes kungam. Rubikungs, lūdzu. Paldies! Ir ļoti labi, ka mēs tā ļoti jau detalizēti varam runāt par iespējamiem turpmākajiem variantiem. Un, manuprāt, izējas punkts šeit ir Lisabonas līgums, kas pavisam skaidri nosaka, ka 1,4% Piedošu 1,24% tad jānosaka rezervei. Tātad 1,24%. Nu, lai arī kā tur būtu. Un tāpēc mūsu nostāja ir, mēs turamies pie Lisabonas līguma. Viss. Un pēc tam par atsevišķām programmām, kuras ir svarīgas, kuras um, mēs atkal varam tad um, noteikt kā attiecīgi kompetences jautājums. Un tad jautājums tiešām no starp valdības sadarbības, kuras lomas varētu tomēr paņemt tā kā Eiropas budžeta jautājumu. Un lūk, te ļoti svarīgi skaidri to pateikt. Piemēram, starptautiskās programmas, kas pārņem, kuras iekļaujam daudzgadu finanšu schēmām. Tas ir jāatbild. Otkārt, Brexit sarunām būs arī jādomā zināms rezultāts. Un cik liela šī summa arī būs, mēs pieņemam, ka vismaz tie būs 100 miljardi eiro. Sādāk mēs neapstiprināsim nekāda veida nolīgumu ar apvienoto karalisti. Tātad, kas tā ir sārā, jāsaprot, ka viņam zināmas saistības, kas viņam ir jāizpild. Un šie 100 miljardi, nu, varētu mēs tad izmantot uh, pa daļām, iekļaujot to daudz gada finanses schēmā, un līdz ar to tas viss tiktu iekļauts. Par attīstības fondu, par Brexitu, par um, daudziem citiem jautājumiem. Tur varēsim vēl radoši tam visam pieiet kādā veidā mēs varam izpildīt šīs visas nepieciešamas un vajadzības, kas izriet no daudzgad finanšu schēmas. Tad mums jāapskatās ir šī dubultā loma. Piemēram, arī lauksaimniecības jomā. Tur ir, protams, ļoti daudz nepieciešams arī lauku attīstības sadaļai, infrastruktūras attīstībai. Tur būs šie daudz jautājumi, kā elastību tiešām varam nodrošināt. Un es domāju, ka mums tomēr nākotnē ļoti labas izredzes. Arī izstrādāt šādu nākotnes redzējumu kopā ar padomu. Mēs zinām, ka Francijas prezidents šo jautājumu ir iekļāvis kā vienu no prioritātēm. Ja mēs tiešām vēlamies spēcīgu Eiropas Savienību, tad mēs nevaram vienkārši turpināt tradicionālo pieeju, ka katru gadu nedaudz samazinām. Kad faktiski mēs ar šausmām konstatējam, ka Eiropas Savienība pat ir mazāk kā 1% no IKP rīcībā, lai izpildītu daudzos uzdevumus. Mums ir jāpanāk tāda vienošanās līdz ar to pārdomi par Eiropas pievienoto vērtību. Jo tas, ko izmaksāt, ja nav Eiropas, cost of non-Europe, kā mēs to saucam, ja ir, tad jāpadomā, kāda ir pareiz, paralēlē citi aprēķini, cik daudz mēs zaudētu miljardus eiro, ja mēs nespējam rīkoties kopīgi. Tas tomēr ir skaidrs, ka šādi aprēķini ir iespējami, un tādēļ sarunās ar padomu mēs varam pēc tam skaidri pateikt, vēlamies spēcīgu Eiropu un tas prasa, lai mēs rīkotos. Mēs, lai pierādītu līdzinējos trūkums. Un tādēļ pretī subsidaritātes argumentam mēs liekam šo izmaksu jautājumu, kas ir pretējais gadījums, ja vispār nav Eiropas līmeņa rīcības. Padomājiet, lauksaimniecība, zivsaimniecība, zinātne, lauka attīstība un tā tālāk. Vēl samazināt neko nevaram. Tas ir pavisam skaidrs. Un arī Baņē jau pēc tam skaidrs pateica, ka parlaments nekam nepiekritīs, ka ir mazāk kā 100 miljardi. Fernandeša kungs tālāk lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Vēlos pateikties par uh, sagatavoto dokumentu. Paldies par veikto pētījumu un šodienas prezentāciju. Par šo nozīmīgu jautājumu tad par elastību. Un saruna risinātāji ir precīzi uzsver šīs jomas, un tad ir ļoti svarīgi, lai komisija un padome apzinās reālās problēmas, kas mums šobrīd Eiropā un kāda izaicinājuma ir, kā piemēram bēgļi. Par iespējamiem scenārijiem, un kas būtu vēlamākais. Sāksim varbūt ar to, kas īsti nav vēlams, un kas ir pat uh, pretrunā ar iekšējo solidaritāti Eiropas Savienībā. Faktiski es tieši vēlos uzsvērt, kohēzijas politika lieliski darbojas, un tāpat arī kopējā lauksaimniecības politika lieliski darbojas. Samazināt jau nav no liela māksla. Varam tiešām samazināt visu. Bet tas, nu, manuprāt, būtu pats sliktākais variants tomēr. Un Tātad tieši daudzgad finanšu schēma faktiski jau sāks tikai 17. gadā, jo 14, 15 un 16. gads reāli jau bija tikai vēl pārnesis no iepriekšējā kadra, eh, ietvera eh, daudzgad finanšu schēma. Un līdz ar to faktiski tas turpināsies līdz 23. gadam, jo mums ir spēkā šis 2 n plus 3 gads Un līdz to 23. gads būs tikai tad, kad mēs varēsim runāt jau par jau reālo izpildi jaunai daudzgad finanšu schēmai. Tāpēc mums jāpanāk nevis 1,24, bet 1,3 no uh, IKI. Mm, tas būtu īstais risinājums. Arī papildus risinot jautājumu par pašu resursiem, es domāju šeit par maksājumu apropriācijām, kas atšķiras no saistību maksājumu eh, apropriācijām. Tad īstā pieeja būtu domāt un uzdot šo jautājumu, kādam īsti ir jāizskatās budžetam. Tas šķiet šeit pašsaprotams, bet tomēr jābūt skaidrai atbildi, ko mēs vēlamies panākt. Mēs varam teikt par šo ilgumu, ja tas ir pieņemami vai nē. Mēs varam teikt jā un nē. Galu galā daudzgad finanšu schēma ir Lisabonas līguma 312. pāns, kas nosaka minimums 5 gadi. Mēs pat tikpat labi varētu noteikt, lai nodrošinātu maksimālu elastību. Um, mēs varētu noteikt arī 7 gadus. Bet faktiski jau pat 5 gadu ietvarā mēs varam paredzēt, kas notiks pēc diviem vai trim gadiem šī neparedzījumība, šie mainīgie. Nu, vai arī otrs variants, ka mēs samazinām kategoriju skaitu un vienkārši visu apkopojam. Tie ir varianti, kā mēs varam vēl paaugstināt šo elastību. Tātad šī paredzamība visam reģionam un konkrētiem labumu guvējiem, ja tie, kas saņem šo atbalstu, konkrētām aploksnēm, nacionālajām aploksnēm un atsevišķām programmu aploksnēm būtu ļoti nozīmīgi šī pieeja. Uh, ir lietas, kuras mums tiešām ļoti patīk. Mēs, protams, varam arī vēl nosaukt lietas savādāk. Piemēram, mēs varam teikt neparedzamības rezervi, jeb neparedzamiem gadījumiem. Tā taču arī var ieviest šādu nosaukumu. Līdz ar to mēs izņemam no šī principa, ka to finansēja ar kādu jaunu naudu, jeb jauniem līdzekļiem. Jo līdz šim sanāk, ka mums visu laiku ir jā, jānosaka kāds cits prioritāts, jo parādās neparedzētas lietas. Un tādēļ būtu tiešām apsveicami, ja mēs spētu paredzēt arī e, šāds līdzekļus neparedzētiem gadījumiem. Pār padomas nostāju un maksājumiem, kas jau tiek iekļauti budžetā. Bet tā kā komisija vēl arī pārvalda zināms konkrēts instruments, kas faktiski ir bez budžeta seguma. Visu jau mēs to zinām, faktiski tāds notiek. Tātad mums ir mūsu saistību apropriācijas, kas nav nosektas budžetā. Tas nozīmē, ka viņas ir tā kā vispār nav pamatots. Nu, padomu vienmēr gatava visu, ko nogriezt. Mums tiešām viņi ir jāpaliecina, ka tā nevajadzētu atstāt, kad ir jānodrošina tomēr šis segums. Es arī tālāk nezinātu, vai īsti ir labākais risinājums noteikti, ka mums ir tikai jāizimē rezerves un ka tas visu atrisinās, tātad lielāk iespējamās maksimālās rezerves, lai nodrošinātu elastību. Jo mēs redzam, padomē, ir visu laiku tāda vēlme pateikt, ah, šo rezervi nevaram skart, lai tā paliek tomēr kā iespējama elastība. Bet ir visa globālā rezerve, uh, um, gan maksājumiem, gan globālā rezerve saistībām. Un tas līdz šim jau darbojas diezgan labi. Un līdz ar to mēs ievaram šo principu. Katrs budžetā eiro ir jāsaglabā budžetā. Te runā par saistībām, gan arī par maksājumiem. Par maksājumiem. Nebūtu pieņemami, ka mēs nosakām daudz zemāku, pat par vairākiem miljardiem šo reālo summu, nekā tas ir nepieciešams. Nu, piemēram, ja kāds, kā padome, kas izslūgt ļoti cer, ka nekad šo naudu neiztērēsim. Un viņi visu laiku ir apmierināti un laimīgi, ka mēs neiztērējam zināmu rezerves daļu. Bet šāda praksa ir jāizbeidz. Jāpasaka, kas ir paredzēts, ir paredzēts. Kas eiro, kas ir ierakstīts budžetā, arī tik iztērēts. un tad līdz ar to gan saistības, gan reālie maksājumi mm, tiktu līdzsvaroti. Paldies! Holmēr kungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji! Es ar lielu patiku uzklausīju šeit uh, pārstāvi, kas mums uh, interesanti daudz ko izstāstīja, bet tagad klausot komentārus, es tā kā nedaudz saskaišos, jo ja drīkstu reaģēt, kolēģi, godētājs, jūs sakat, ka Britiem jāmaksā 100 miljārdi eiro obligāti. Es tomēr jau mēnešiem ilgi prasu, bet uz kādu pamatu, kāds aprēķins? Var jau būt, ka es esmu nezinīts un nezinu, kāpēc tieši 100 miljārdi ir. Jums ir viss skaidrs, vienkārši varbūt jums patīk skaists izklausās 100 miljārdi, apaļ sumiņu. Kāpēc nesam? Nē, bet es tomēr gribētu zināt, kāds ir pamatojums šim vai kādam citam skaitlim. Jo patiešām, ja ir pamatot runāt par 100 miljardiem, nu, tad no tā savulāk, savukārt izriet cits jautājums. Pieņemsim, Briti arī samaksā ļoti, e, nu, nāpaļosim, nu, 10% viņš šobrīd maksā. 900% līdz to maksā citi. Ja Briti izstājas vienā gadā, un viņiem ir 100 miljardu parāds, tas nozīmē, ka mums ir 900 miljardi E, nu, līdz ar to tas taču nav tā, ka mums pāriem būtu uh, eh, 90% vairāk šo parādu. Nu, līdz to mums tomēr ir jāpamato, ko īsti mēs pieprasām no Britiem. Jūs izmantot vairākus jēdzienus, ko jūs atsīs, kad es tā kā gandrīz alerģiski reaģēju, ja es dzirdu, mm, vajag vairāk naudas. Tas aptuveni tas pats, ka teikt, kas dārgs, tas labs. Eiropas Savienība nekļūst labāk vai sliktāk, ja viņi izdod vairāk naudas. Mums jāizveido tāds budžets, kas ir ļoti mērķiecīgs. Un tādēļ pārskatot eh, DSF, mēs varam nosprost ļoti precīzi mērķus, un tie precīzi mērķi tikai tie, ja viņus reāli varam arī izmērīt. Mēs nevaram uzņemties šādas saistības, kur kaut ko skaisti aprakstam, prognozējam, To jau vienmēr var ļoti precīzi izdomāt un uzrakstīt, bet vai tam ir pamatojums un vai to var izmērīt, vai šie mērķi ir sasniegti? Un kāpēc tieši tad lūdzu lauksaimniecība un kohēzijas politika tiek uh, izcelts kā īpašāks uh, mērķu sasniegšanas ziņā? Nu, lauksaimniecība tieši lai tērēt naudu, un kohēzijas politikā, protams, ir uh, daudzi mērķi, kuriem vien nav sasniegti gadu desmitiem. Ja gadu desmitiem rīcība politika nesasniedz savus mērķus, tad ir jautājums, vai mēs tiešām rīkojamies pareizi. Un ko nozīmē šāda rīcība politika? Un tādēļ pārskatot DSF, mums tieši vajadzētu pievērsties šiem trūkumiem. Paldies! Danke. Paldies, Bēgas kungs! Paldies! Viss vienmēr šķiet tik vienkārši. Jā, patiešām Brexit gadījumā tas arī ir relatīvi vienkārši. No vienas puses to visu var sarēķināt kas ir nepieciešams jebkurā gadījumā, kas atbilst eh, parastam budžetām un daudzgadu eh, finanšu schēmā līdz 2020 gadu saistību maksājumos un maksājumu apropriācijās. Rubī kundzei ir taisnība, kad viņa teica, ka neto summa no apvienotās karalīzes varētu būt drusku tāda mainīga variāba, tas ir saistīts ar to, kas katru gadu ir budžetā, tad ir arī, protams, atlaides, atlaižu atlaides, kas ir papildus uh, temats. Uh, 10 līdz 11 miljārdi patiešām ir šis neto maksājums. Paņemsim uh, pašreizējo finanšu schēmu, pašreizējo ietvaru. Pa šiem lieliem blokiem, ko tikko kā pieminēja, struktūra, kohēzija fondi, Eiropas sociālais fonds, lauksaimniecība un lauku attīstība. Tie ir apmēram 700 miljārdi eiro, reiķinot pa visu periodu apmēram 110 miljārdi eiro gadā. Pavisam vienkārši aprēķins. Mīnus 10 miljārdi, kur gan ir problēma? Brexit dēļ Eiros budžets neizgāzīsies. Brexit jautājumā arī nav nekādu pretrunu, ja runāja par to, kāds prioritātes ir Eiropas budžetam. Manuprāt, ir pietiekami daudz zinātnisku aprēķinu, kas vienkārši gadu no gada sarēķina visus skaitļus un raugoties uz budžetu, patiešām atkarībā no aprēķina metodas ir kaut kur starp 60 līdz 100 miljardiem eiro. Un ir tīpaši šajās debatēs viena lieta vispār nenotiek, ir tīpaši apvienotā karalistē tās nenotiek. tas nav jautājums par tādu humānu žestu, kas notiek. Ir eh, runa par to, kādas saistības ir, kādas ir eh, starptautiskās saistības ar Vīnes konvenciju par starptautiskajām saistībām, par to tiesībām. 70b ir pants. To var izlasīt. Tur pavisam skaidri rakstīts, ka katrs, eh, kas atstāja kādu klubu, nekad vairs nav viņam saistība pieturēties pie šī kluba noteikumiem. Bet tieši tāpat tur rakstīts, ja kāds pamat klubu, tad viņam ir saistības un viņam ir pienākums to, uh, par ko kopā ir vienojušies likumā, to arī ievērot un īstenot. Drusku runāšu kā lauksēmnieks, kurš eh, pamet aram lauku, neizpildot savas saistības. Saskaņā ar starptautiskajām līgumtiesībām viņam ir šādas saistības. Kā, kurš gan gribēs nākotnē ar šādu vēl slēgt jaunu līkumu? Un šeit mēs runājam par vēl plašāku lauku, kas ir vēl miglaināks jo jautājums ir, kā er, er, ar starptautiskiem kopuzņēmumiem rīkoties, piemēram, IT, kur ir dažādi finansējuma resursi, ieskatot arī finanšu e, spēkā esošas saistības, kā rīkoties ar kopuzņēmumiem, kā rīkoties ar Galileo. Kā mēs vērtējam jautājumu, kā Eiropas Savienība, tas ir e, juridisks e, subjekts, Tur ir arī jautājums, eh, ku, kura īpašums, kas ir piemēram attiecībā uz ēkām vai uz satelītiem. No tā izriet jautājums, vai Briti šādos uh, projektos vēl gribēs piedalīties, vai viņi gribēs atteikties no tiem, jo metode, ka katrs uh, dabū vienu satelītu no tām, kas uzšauts debesīs, šāda metode nedarbosies. Šeit mēs ļoti ātri nākam pie jautājuma, vai nu gribēs pie konkrētiem uh, projektus piedalīties, tur darbosies Norvēģijas modās, vai arī vispārējais nedarbosies. Un Norvēģija apmēram 900 miljonus iemaksā Eiropas Savienības budžetā atbalsta vājākās kohēzijas valstis un piedalās 12 vai 13 programmās pētniecībā, inovācijās, Erasmus un tam līdzīgi. Un proporcionāli veids savu ieguldījumu. Tātad, apvienotā karaliste, tai šeit ir iespēja, piemēra, pētniecībā turpināt maksāt desmit labākās universitātes tās gūs labumu no, eh, no pētniecības programmas, trīs ir Britu universitātes, vai nu piedalās, vai ir ārā no projekta. Šeit ir jānošķir starp parastajām budžeta procedūrām 2023. gadam un eh, kas ir vēl papildus vienošanās. Otrā daļa patiešām ir drusku sarežģītāka, sarežģītāka aprēķina, un tas ir saistīts arī ar jautājumu par nākamo sadarbību. Pirmā daļa ir samērā viennozīmīga to var ļoti skaidri sarēķināt un skaidrs. Tādēļ arī daudzgadu finanšu schēma, pat tad, ja būs šāds smagais Brexits, eh, neizjuks. Protams, es to arī nevēlos, kas attiecas uz nākotnes sadarbību. Gribētu vēl pavisam iesi par divām lietām. Rubio kundze arī jau savā pirmajā analīzē, par to jau tika arī diskutēts, par vēlamajiem scenārijiem, lielas reformas kohēzijas un lauksamniecības politikā. Jā un nē, vienlaicīgi. Ja jūs eh, šeit par konfliktiem starp Eiropas Savienības galvaspilsētām, lielajām pilsētām un marģināliem rajoniem, kas ir malā, ja gribat eh, š, to eh, vēl pastiprināt ši, šo, šīs pretrunas starpības, ko gan noteikts valstis, arī manas dzimtenes federālās zemes, kur tad tās, lai vispār dabūšies uh, aktuālās investīcija kvotas, ja atbalsts no Eiropas budžeta vairs nebūs? Tur mēs radīsim brīnišķīgus jaunus konfliktu gadījumus, un mēs atradīsim, šeit uzdosim jautājumu par investīciju ilgspējību izaugsmē un nodarbinātībai. Manuprāt, šeit daudz vairāk ir runa par to, uh, kur ir un kam kungam taisnība, kur mēs varam kļūt efektīvāki, kur mēs varam jautājumu par trūkstošo līdzekļu izmantošanas iespēju dažās dalību valstīs un efektīvākiem projektiem. Tiem ir jābūt daudz piemērotākam situācijai, pielāgotiem dabību valstīs, lai atbilstu tām prasībām, piemēram, tur ir runa par valstu ieteikumiem, uz tiem var balstīties, bet skaidrs ir arī tas, ka šai sakarā protams, nav runa par eh, Eiropas budžeta divkārtošanu vai trīskārtošanu, bet, kā Pauls teica, mums ir divas augšējās robežas - finanšu ietvara, schēmas robeža un pašu līdzekļu augšējā robeža. Un tā paredzamā laikā arī paliks, bet tomēr rezerve eh, pa vidu tam, un šodien par to vēl neviens nerunā, daļai tiek izmantota, kad padome vairs nezina, kā vispār tikt uz priekšu, tā daļa no pirmā Eiropas stabilitātes, finanses stabilitātes fonda, eh, tad tiek izmantot šie līdzekļi. Un mēs esam arī to koriģējuši, pielabojuši. Mums ir Eiropas investīcija bankas garantijas ir. Un, eh, piemēram, par maksājumu uh, schēmām, tad ir arī ne eiro valstīm ir 50 vai 60 miljārdi, 60 miljardi ir. Tātad trīs valstis, kas nav eiro valstis, kas ir krīzē, tur arī ir izmantota līdzekļi šīm valstīm. Un katrs no mums zina, uh, ka, ja noteikti izaicinājumi, kaimiņu attiecību stabilizācijā, drošības aizsardzības politikā, robeža aizsardzībā, tas ir jāfinansē, tad to nevarēs izdarīt ar, ar, ar, ar esošo finanšu schēmu. Un, un uh, tad, uh, uh, protams, ka jāskaidro, kādēļ mēs drošību gribam apdraudēt pilsoņiem ja kāds negrib to darīt. Jautājums, ja noteikts lietas Eiropas eh, līmenī dara, tad eh, agrāk mēs pār, pārreiz to esam jau mēģinājuši, bet mums nekad tā īsti nav izdevies, kā dalība valstis eh, tiešām rīkotos. Un tad, kad tiek dibināts Eiropas aģentūras, kad pieņemtie lēmumi par Eiropas projektiem vienlaikus uh, šeit eh, pārbaudīt nacionālās struktūras un paraudzīties arī nacionālās ministrijas, dalībvalstu ministrijas, vai vispār ir nepieciešamība arī rīkoties turpat tās pašās jomās. Tur var ļoti daudz ietaupīt. Ja mēs runājam par vienkāršošanu, tad uh, nacionālie birokrāti drusku te pasūdzēšos par viņiem, uh, tur nerīkojas pietiekami. Tad jautājums par elastīgumu. Es domāju, ka tieši tas, kas pēc gandrīz vai izgāšanās iepriekšējiem DFS ir radies. Tur ir jautājums par 2015. 2016. gadā par līdzekļu uh, eh, transferu, tas knap izglābāmies. Un, uh, ja tas nebūtu izdevies, tad jau arī vēl pirms revīzijas budžets būtu pilnīgi izgāzies. Un tas būtu ļoti skaidri parāda, un tur vajadzētu tiešām pastrādāt, ka mēs dažādas iespējas, arī raugoties uz elastības palielināšanu, ļoti precīzi pār, pārbaudām un labāk pielāgojam neparedzamajām attīstībā, lai labāk varētu reaģēt un lai nebūtu mēnešiem ilga, pilnīgi vaiprātīga procedūra. Un tas ir saistīts arī ar to, ka to, ko mēs tagad ar revīziju, to, ko eh, tiešām saprotu šo vārdu, kas mums līdz šim nav izdevies, soli pa solim, lai mums to atkal varētu izdarīt saskaņā budžeta tiesībām un uh, ar eh, Lisabonas eh, līkumu vismaz daļēji mēs to esam zaudējuši. Paldies! Paldies! Līdz ar to runātāja saraksts eh, pagaidām ir pabeigts. Direktor Vēner kungs, tad es, mēs negaidām no jums ka jūs precīzi detalizēti iz, izstāstīsiet, eh, kā tieši tad būs maksājuma aprēķini par eh, Brexitu ar Lielbritāniju. Un, ja jūs to gribat darīt, tad, protams, ka es jūs nebremzēšu, bet, eh, bet vispirms ir galvenais, lai mēs izsakām savus viedokli par Rubija kundzes uzstāšanos. Jā, paldies priekšsēdē, dāmas un kungi. Jā, patiešām es nevarēšu visu komentēt, kas tika izteikts diskusijās par uh, saistībām, eh, saistību aprēķinu saistībā ar Afrānu karalisti par eh, elastību. Man tā, tāds iespējas no daudzām diskusijām, ka, ka ir tāds eh, konsens, neprasa konsens starp institūcijām, kas ir ļoti svarīgs, mums ieraugās, vai mēs to varam turpāk arī stiprināt. Jā, es eh, tiešām arī atbalstu to, ko Rubio kundze teica, un daudz no jums to teica, ka mums ir, eh, mums priekšā vēl ir tāds garš ceļš, ir tīpaši par papildus eh, elastību, kas būsim atklāti un godīgi, ka Eiropas parlaments ir saņēmis iepriekšējos sarunu kārtās. Jā, tas ir parādījies, ka tas ir toš, tiešām zem liels spiediens. Globālais tirgus uh, uh, un uh, arī ārkārtas fonds, tātad uh, uh, maksājumu nosacījumi. Jā, kur tad mēs būtu šodien, ja nebūtu šī inovācija, šie jauninājumi ieviešanā? Vienmēr tas balstās uz loģiku. Ja mēs nedabūsim DFS, kuru mēs gribētu, tad vismaz mēs vēlamies izmantot DFS, ko saņēmām, līdz pat pašam pēdējam centam abās saistībās par maksājumiem, un šie instrumenti ir ļoti vērtīgi šajā ziņā. Mums ir, mēs varam pārdomāt vēl par papildus, eh, turpmākiem papildinājumiem, bet nav nekāds pamats kaut kādiem īpašiem instrumentiem. Jā, un, eh, protams, maksājumi ir jābūt zem griestiem. Komisijai tur ir ļoti skaidrs teksts par šo jautājumu. Tas ir vienīgais loģiskā, vienīgā loģiskā pieeja šajā jautājumā par uh, rezervēm. Gribētu jautāt abiem, uh, gan Rubio kundzei, gan arī visiem, kas diskutēja, kāda starpība starp uh, rezervēm DFS un rezervēm uh, gada budžetā. Rezerves DFS ir ļoti vērtīgas, tāpēc, ka jauniem instrumentiem tiek atkal radīta ikadējā budžeta procedūra. Ikadējā budžeta procedūra ir pašlaik ļoti samazināta, tādēļ, ka tāda ļoti stipra eh, priekšprogrammēšana mūsu budžetam. Bet uh, budžeta iestāde katru gadu, jā, viņai ir ar ko strādāt. Bet tās ir, uh, kas ir rezervim DFS ikada budžetā? Budžetam ir vajadzētu tikt izmantojam un uh, Tātad šīm iespējām piemēram piešķiram vajadzētu būt izmantotiem. Un par uh, rezervēm par nākamo gadu ir ļoti grūti to visu realizēt uh, budžeta grozījumos vēlāk. DFS rezerves ir ļoti vērtīgas, bet ikada bu budžetā tas drīzāk, tas drīzāk kā tāds uh, garām palaists iespējas. Gribētu arī pievērst uzmanību lomai, padomēm parlamentu kā līdzlikumdevējiem. Jums ir iespēja definēt elastīgumu programmu ietvaros leģislatīva likumdošanas procesā. Un programmas, kas ir pieņemtas eh, dažos gadījumos, ir aprakstījuši, kā tiek izmantoti fondi līdz pat 100%, eh, piemēram, kaimiņu attiecībā programmā fondi ir jau iepriekš sadalīti uz labumu saņēmēju, ieguvēju saņēmēju valstīm līdz pat 100%. Tas noteikti nav pamatoti, piešķirot prioritātes, ja ir uh, periodu izmaiņas un uh, ārējās situācijas politikas izmaiņas. Es domāju, ka komisija vēlas uh, mēģināt pārliecināt uh, līdzlikuma devējs nākamreiz atstāt kaut kādas rezerves arī programmu ietvaros lai varētu reaģēt uz neparedzētiem notikumiem ieviešanas gaitā? Vai es varētu atgriezties pie jautājumu par ārkārtas rezervēm? Vai arī neparedzētiem izdevumiem, kur ir paredzēts, to nevajadzētu kompensēt vēlāk ar uh, korespondējošiem samazinājumiem. Tātad šajā īsajā periodā starp 2007 un 2009. Tad tas bija ļoti vērtīgi, to, to saņēma parlaments, starpinstitūcija vienošanās uh, ietvaros un uh, izmantoja to, lai uh, revidētu Galileo 2007. gadā. Tā bija vienīgā revīzija vēsturē, ko pieņēma padomē kvalificēts vairākums ar vienu dalību valsti pret. Bet es baidos jā, mums bija, ir pieņemts Lisabonas līkums, un šeit ir jautājums par to, kā juridiski interpretēt Lisabonas līkumu, un mūsu secinājums ir, ka šī iespēja ilgāk neeksistē ar Lisabonas līkumu, kas nosaka, ka DFS ir jāpieņem vienbalsīgi, un visi juridiski eksperti arī saka, ka arī revīzija ir jābūt vienbalsīgai. Es baidos, ka es nesaskatu šo ceļu atpakaļ uz situāciju, kas bija pirms Lisabonas līguma no juridiskā viedokļa raugoties. Gribētu arī pabeigt ar nelielu komentāru Rubio kundzes eh, tekstā. Tur atsauce uz komisiju 5 plus 5 risinājumu kam dot priekšroku. Tam ir jābūt kaut kādam pārpratumam. Komisija nekad nav izteikusi savu nostāju uh, par šo periodu, par šo ilgumu un uzskatu, ka šīs abas iespējas tad ir vienlīdzīgas. Paldies! Paldies doktoram Lēnerkungam, doktor Rubio kundze. Es eh, laikam aizmirsu stādīt priekšā institūciju, kur jūs strādājat, Notre Europe, Žaka Delora institūts. Ja jūs vēlaties, jūs varat atbildēt arī uz kolēģu komentāriem un Tad es dodu vārdu Janam Obrihtam, lai viņš varētu izteikt noslēguma komentārus, ja viņš vēlēsies. Um. Atvainojos, vispirms Rubio konts un pēc tam jums vārds. Labi, labi. Thank you very much. There... Paldies, bija daudz jautājumi. Un daži arī nemaz nav tieši saistīti ar elastīgumu un Brexitu varbūt negluži detalizēti, bet uh, par Brexit tieši uz budžetu, bet gribētu atbildēt uz uh, kaut ko, kas bija tieši ar manu uzstāšanos saistīts. Tad par kohēziju un uh, eh, KLP. Tā tad, ja minimā desmit. Mm, miljārdi. Nu, nu jā, ja mēs raugāties, tad tas varētu būt ļoti daudz. Un, ja jūs atceraties dokumentu, ko stādīja priekšā mans kolēģis Jūras Klās, tad bija arī šis, eh, šī, šī, šī starpība. Un, eh, Tātad tur bija runa par budžetu 22. gadā, 20% no kohēsijas politika, 20% no KLP. Ja es redzētu šīs nozīmīgumu šai, šai starpībai, tas ir, protams, ļoti uh, nozīmīgi arī rezervēm. Ja jūs raugāties uz šo atšķirību, tad ir jāņem vērā, ka varbūt, ka varētu būt iespējams, ka tikai palielinot resursus, e, varētu samazināt šo starpību. Jā, tas ir ļoti tuvu šai iespējai, bet mēs zinām, ka tas ir politiski ļoti sarežģīti. Uh, tādēļ, ka mums nav šāda mandāta šeit radīt jaunus resursus. Un eh, palielinot resursus, tad būtu, protams, ļoti lielas eh, izmaksas noteiktām dalībvalstīm. Ja mēs visu to apsveram, tad šķiet, ka ir sarežģīti. Kā samazināt šo starpību, samazinot eh, lielas budžeta, budžeta pozīcijas, posteņus. Tātad par šīm divām jomām tas nozīmē, ka mums vajadzētu samazināt visas jomas. Vai nu mēs visas jomas samazinām kaut kādā mērā, vai arī, protams, ka mēs domājam, ka drusku alokācijas ir drusku eh, jāpārvieto pa jomām, bet scenārijā, par ko tik pieņems eh, lēmums, nu labi, šīs divas jomas, es saprotu, ka tas ir politisks lēmums, kas jums kā budžeta iestādē ir jāpieņem kopā ar padomi Tas šķiet, man tas šķiet uh, uh, sarežģīti būs, ka uh, saglabāt tādu pašu apjomu, kāds bija iepriekš. Jā, par uh, Brexita tur notiek sarunas. Gribētu tikai teikt, ka, protams, ir svarīgi, lai tas nāca parāk lielu ietekmi uz nākamo DS, DFS. Nu, pašreizējā DFS Protams, ka būs vairāk, vairāk vajadzīs maksājumu apropriācijas nākamajā DFS, tas radīs vairāk problēmu nākamajā DFS. Un, ja mēs runājam par DFS apjomu nākamo, ir pareizi, ka mēs dzirdējām daudz kaut ko no iespējamo palielināšanu, tikai gribēju piebilst, ka vienalga, ko mēs darīsim ar šo uh, Brexita uh, šo starpību, šo diferenci, tad, protams, ka būs kaut kas jādara. Un eh, tātad par šo eh, apvienotās karalistes eh, neto summu ieguldījums, jā, palielinot vai saglabājot tādu pašu tēriņu līmeni, tad mēs, protams, ka palielinām šo, šis prasību, šo apjomu par budžetu, protams, ka par 1% Tas viss ir jāņem vērā. Protams, ka mums ir jāpalielina tieši kvalitatīvā nozīmē, bet tas nozīmē, ka mēs, eh, ja mēs gribam palikt tādā pašā izdevuma līmenī, bez apvienotās karalistas būs, protams, relatīvā izpratnē būs lielāka budžeta izdevuma salīdzinām ar to, kad bija apvienotās karalistas ekonomika, bet ņemot vērā, mēs domājam par elastībumu, ko parlaments varētu par šo jautājumu pārdomāt. Jums ir divi ceļi, kā risināt šo jautājumu, kā papildinoši, nevis izslēdzoši. Jūs varat uh, samazinot, tur būs vajadzīga elastība, jūs varat palielināt vai, un saglabot uh, lielāko elastības iespējumu. Jūs varat pieņemt vai nē, jūs varat pieņemt politisku, jūs vēlaties, pa kuru ceļu iet. Uh, šeit raugoties uz struktūru DFS, bet arī, piemēram, sinhronizējot DFS ar politiskiem mandātiem komisijai un Eiros parlamentam. Jūs rūgāties uz uh, tādu globālo vispārīgo rezerves līmeni. Protams, ka ir jaunas uh, politiskas prioritātes komisijai. Un tad notiek rīcība vienu gadu pēc jaunā DFS. Tātad jaunas kapacitātes DFS un noteikti budžeta prioritātes, protams, no abas puses, no pa, uh, padomas un no parlamenta puses. Domāju, tas ir, protams, ļoti tāds labs, liels avots uh, elastības nepieciešamībai. Un, bet ja tas netiks sinhronizēts ar politisko mandātu Eiropas komisijā un, uh, un, un padomē, tad mēs zaudējam šo, šo uh, elastības iespēju. Jā, un jūs par to varat padomāt, palielināt uh, elastību izdevumu pozīcijās vai nu jums būs lielākas rezerves, un jūs labāk izmantosiet šīs rezerves, vai arī jūs radīsiet eh, lietas ārpus DFS kā īpašus instrumentus. Tad atkal mēs arī Pētera prezentācijā redzēsim, ka tā jūsu griba, jūsu vēlme, un jāskatās, ko likt budžetā un ko atstāt ārpus budžeta. Un es arī pievienoju Stefanam par to, uh, tātad radot eh, lielāku elastību jūsu izdevumu programmās, tur ir ļoti liels potenciāls, un tas viss nav vēl tikts izmantots. Pilnībā piekrītu ar eh, piemēru par migrācijas fondu, jūs zināt, kā tas strādā. Tur vienmēr ir šās, šie iepriekšēji piešķērumi, avansi. Mēs esam redzējuši, ka precīzi tad viens no elastības eh, avotiem bēgļu krīzes laikā tur eh, reizēm ir tiešām ļoti liels pretrunas. Un, eh, un tur ir nepieciešamības, un tur ir jāplāno jau iepriekš. Tā, šeit es beigšu arī savu atbildi. Tas bija viss no manas puses. Dank, Liels paldies, eh, doktor Rubio. Tagad Obrīs kungs. Jā, negribu uh, ilgi uh, izteikties, pavisam īsi. Uh, Runājot par jūsu prezentāciju, pirms uh, kolēģi izteicās, tas ir interesanti, jo jūs, uh, ko jūs paužat beigās, uh, ir tas, ka jūs nevēlaties analizēt Brexitu, jo tas neskar elastību, bet jūs piedāvājat samazināt kohēziju un lauksaimniecību, kas arī nav elastības jautājums. Tas ir vienkārši politikas un struktūras uh, jautājums un izmaiņas. Tātad te arī nav runa par elastību. Tas ir politisks priekšlikums mainīt politiku. Un interesanti ir arī tas, ka jūsu tekstā mums ir pāreiz DFS, kas ir diezgan interesants. Mēs uh, uh, diskutējam tātad par to, kas mūs sagaida nākotnē. Un svarīgi un ļoti interesanti ir arī tas, ka jūs piedāvājat Uh, mainīt vienu no instrumentiem, kas balstās uz uh, korekciju un tad darīt uh, to neveicot kor korekcijas. Tas nozīmē, ka jūs piedāvājat kaut kādu uh, pilnīgi citu instrumentu, jo bez šīm korekcijām vēlākā posmā tas vairs nav tas pats instruments. Tur bija runa par rezervēm. Un um, pēdējais elements ir jautājums, kas skar speciālo instrumentu stiprināšanu ārpus DFS, un man tagad interesē, ko teiks nākamais runātājs, jo jūs piedāvājat stiprināt speciālos instrumentus, un tas ir ļoti interesanti, bet, kā jau kolēģi teica, tas ir ļoti būtiski, jo mēs diskutējam, tātad par ko mēs cīnījāmies jau no paša sākuma, bija tas, lai būtu elastīgāks uh, DFS eh, jau vairākus gadus par to cīnāmies, un to minēja arī Eiropas komisija, ka mēs vēlamies lielāku elastību, bet jautājums ir, kādu veidu elastību mēs vēlamies. Mēs vēlamies eh, tādu elastību, kas uh, ir gatavoti jau ilgi. Mēs strādājam pie DFS, pie prioritātēm, bet DFS nav runa tikai par naudu, tie runa arī par politikām. Mēs diskutējam par politikām, mēs vēlamies elastību septiņiem gadiem, lai varētu nedaudz eh, pamainīt prioritātes. Un, protams, ka tā kā šoreiz mēs nevarējām paredzēt, ka pēc DFS apstiprināšanas komisija nāks klajā ar pilnīgi jaunām citām programmām, kas eh, patiesībā eh, izmantos elastību, kas bija plānota nevis jauniem elementiem, bet pastāvošiem elementiem. Uh, Tātad, ja kāds nāk ar jaunu priekšlikumu, tad jānāk lai arī ar jaunu priekšlikumu par finansēm, jo mēs nevaram ņemt naudu no elastības citiem jautājumiem, un to jūs arī skaidri pasakāt šajā dokumentā. Un tāpēc, tad, kad mēs diskutējam par elastību, un tas bija ļoti skaidrs, ko kolēģi teica, tad eh, DFS vajadzētu atspoguļot šo te eh, politisko lēmu par atšķirīgu politiku. Uh, Bet lemjot par politiku, mums ir vajadzīgas zināmas manevrēšanas iespējas, jo apstākļi arī bieži vien mainās. Pat ja esam pie tā ilgi strādājuši, apstākļi mainās, un uh, tā ir tāda elastība, kādu mēs vēlamies. Mēs vēlamies tādu patiesu elastību. Cits jautājums ir, vai mēs to vēlamies daudz gadu vai katra gada budžetā. Mēs uh, nevēlamies. Uh, Eh, tādu situāciju, kad eh, beigās mums ir vairāk rezerves, kā jau Jozefs teica, padome būtu priecīgi, ja mēs neizmantotu budžetu. Un tāda ir tā filozofija. Mēs neesam ieinteresēti neizmantot budžetu, mēs esam ieinteresēti, lai tas tiktu izmantots pēc iespējas apjomīgāk, bet mēs esam ieinteresēti iespējā koriģēt uh, visu šo situāciju. Tātad mums uh, nevajadzētu tādu situāciju, kad mēs pieņemam DFS un pēc gada tad kāds nāks un teiks, mums ir pilnīgi cits idejas un tad es ņemšu daļu no tā. Tas ir ļoti būtiski un jūs uh, to arī aprakstāt savā dokumentā. Tātad, es domāju vienkārši lai apkopotu. Jūs uh, neizvairījāties uh, no uh, pieskaršanās DFS kā tādam, bet mēs nevaram nošķirt elastību no citiem elementiem. Mēs arī runājam par Brexit, viss ir saistīts savstarpēji. Un tāpēc es domāju, ka uh, Tas arguments, ko jūs mums devāt, eh, ka mums vajadzētu eh, vispirms eh, paturēt tagadējo sistēmu un stiprināt elastību un pēc iespējas vienkāršot visu. Un tagad es gaidu, kā tad būs ar jūsu uh, piedāvājumu stiprināt uh, speciālos instrumentus uh, um, ārpus DFS. Uh, Uh, kas uh, attiec arī uz budžetu vienotību. Tagad man interesē, kāda būs nākamā prezentācija. Paldies, tad man arī nemaz vairs nav jārod nekādi ievadvārdi. Un tagad par budžeta uh, vienotību runās Pieters Bekers un Ričards Kraus no mūsu mm, juridiskā dienas. Lūdzu, Bekerkungs, jums vārds. Jā, paldies par ielūgumu, un es ar lielu prieku esmu pie jums ieradies. Man ir jāatvainojas, ka esmu apaugstējies, un es ceru, ka jūs un uh, arī tulki varēs mani saprast, sadzirdēt. Ko es darīšu? Es uh, arī sākšu ar dažām vispārīgām piezīmēm, kā vispārējais ievads uh, sarunās un tagad, eh, ko mēs esam mācījušies no iepriekšējām sarunām, un tad eh, pievērsīšos eh, šiem te Eiropas budžeta vienotības jautājumiem, un mani lūdzu arī izteikties par jaunu atsevišķu budžetu Eirozonai. Okay. Bit, Varbūt, ka pārāk sīki ir šies uh, prezentācijas uh, raksts, bet jums ir arī papīra dokuments. Kā jūs zināt, tad Eiropas Savienības budžets ir uh, pieaudzis 30 gadus. un situācija ļoti bieži ir atkarīga no attiecīgās situācijas, un arī nacionālās intereses spēlē būtisku lomu. Un uh, arī šis taisnīgās atguvas princips tiek ļoti augstu vērtēts. Un pakāpeniskas reformas ar nelieliem soļiem, protams, ir tas, kas parasti notiek. Ja mēs raugāmies uz pieredzi, ko jūs redzat šajā um, sarunu gaitā, mēs varam zināmas mācības gūt. Jūs redzat šeit uh, 80. gadu beigu paketes. Uh, Deloru uh, pirmā un otrā komisēja un līdz pat mūsdienām, un es domāju, ka šeit mēs varam izdarīt trīs secinājumus. Pirmkārt, uh, sarunu procesa ilgums, lai rastu konsensu starp dalību valstīm un lai panāktu kompromisu 28 dalību valstu vidū Eiropas parlaments un komisija uh, tātad rod šo konsensu un uh, tas ir pieaudzis no viena gada līdz diviem gadiem tagad, Un otrs eh, novērojums ir, ka absolūtos skaitļos budžets ir pieaudzis, bet relatīvi, tātad eh, attiecinot pret eh, nacionālo kopieņēmumu, DFS ir apjomā samazinājusies. Un trešais novērums ir tāds, ko jūs redzat pēdējā kolonā. Uh, ir tas, ka komisija vienmēr ir centusies savu priekšlikumu jaunam DFS savietot ar kopīgu integrācijas politiku, lai pārliecinātu visas dalību valstis sarunās par to, ka jauna DFS ar uh, lielāku pieejamo finansējumu būtu nepieciešama. Delors pirmā komisija, uh, vienotā tirgus pabeigšana, uh, Delors 2, eh, eh, Monetārā savienība vai 2000. Eh, gada darba kārtība. Un komisijai nav īsti izdevies savienot iepriekšējo un tagadējo DFS. Tātad bija Lisbonas stratēģija un Eiropas 2020. gada stratēģija, bet komisijai neizdevās pārliecināt padomi. Ko mēs varam mācīties no šīs pieredzes? Varbūt divas eh, mācības ir šeit. Pirmkārt, tas, ka sarunas jo īpaši tad, kad uh, ir bijis plāns uzsākt fundamentāls reformas, ka tad sarunām ir jāatver uh, eh, piet, pienācīgs laiks, lai izstrādātu kompromisus. Un tad, ja iekļaujam uh, juridisko uh, finanšu kompromisu ieviešanu dažādajās politikās, uh, tad tur ir vajadzīgs vēl papildus laiks. Tātad laiks šeit ir ļoti svarīgs faktors. Un otrā mācība ir tāda no šīs pieredzes, ka komisijai ir jārod un jātīsta jauna pārliecinoša ideja, vai ja varētu to pat saukt par tādu uh, Eiropas naratīvu. Komisija ir jāpārliecina dalībvalsts un Eiropas parlaments par to, ka ir nepieciešams reformēt Eiropas budžeta politiku, bet mūsdienās šobrīd mēs joprojām redzam, ka būtiski reformēt budžetu un mainīt jau līdz šim esošo sistēmu ar visām vājībām. Šī gatavība ir ļoti ierobežota dalība valstīs, un tāpēc es domāju, ka vienīgais vienojošais, savienojošais elements šeit ir visu intereses panākt kompromisu uh, beigās. Tātad realizēt jaunu DFS joprojām ir svarīgāk nekā um, sarunu gaitā panākt labāku DFS Eiropas Savienībai. Tātad rast un uh, definēt tādu pārliecinošu naratīvu nav vienkārši, un man šķiet, ka komisija uzsver, ka Eiropas pievienotās vērtības uh, principam vajadzētu kļūt par uh, vadošo um, DFS pēc 2020. gada. Uh, un tomēr ir atšķirīgas definīcijas, eh, kas varētu būt Eiropas pievienotā vērtība un kā to izmērīt, vai tā būtu lielāka efektivitāte, pozitīvs eh, izmaksu un eh, ieguvuma aprēķins, novērst dublēšanos, tātad sinerģijas efekti, citi saka, ka var uh, rast Eiropas pievienoto vērtību, tur, kur Eiropa tērē naudu, proti kohēzijas un KLP politikā, uh, Tātad nav tāds vienotas definīcijas. Un kaut gan tradicionāli uh, visas eh, DFS sarunas sākas ar uh, lielākas efektivitātes un uh, efektīguma meklējumiem, tad uh, arī uh, visas dalībvalstis un visi iesaistītas puses piekrīt, ka jābūt pievienotajai vērtībai, bet joprojām vēl nav precīzi vienotība par to, kā to izmērīt un kā to atrast. Un citas, kuras politikas tad varētu uh, saņemt papildus finansējumu un radīt lielāku pievienoto vērtību. Es te gribētu teikt, ka papildus eh, šai neprecīzijai uh, Uh, pievienotās vērtības definīcijai, uh, tad uh, efektīvi lietot nodokļu maksātāju naudu ir sarunu sākuma izejas punkts un nevis mērķis. Un tāpēc ir ļoti grūti to visu definēt un apkopot. Nesmu pārliecināts, ka uh, ka Eiropas pievienotā vērtība tiešām kļūst par to kopīgo projektu, kas varētu pārliecināt visas dalībvalsts Eiropas institūcijas un iesaistītās puses ka veco zināmo sistēmu tagad izmainīt būtu vērts, un tas ir uh, uzdevums uh, DFS sarunās radīt tātad tādu situāciju, kad visi ir ieguvēji. Tagad daži uh, īsi komentāri raugoties uz uh, gaidāmajām sarunām. Sarunas par nākamo TFS uh, būs vissarežģītākās. Nākamā DFS vienmēr ir tā sarežģītākā schēma, bet, manuprāt, šoreiz, uh, lai arī tā tiek teikts vienmēr, tā ir taisnība, un izaicinājumi būs aizvien lielāki, un Brexit kontekstā mēs to jau apspriedām. Uh, tāpēc, ka krīze Eirozonā joprojām ir jārisina un uh, ir vienmēr uh, gaidas uh, sociālākai, drošākai Eiropai, un ir tātad uh, arī cerības, ka Eiropa darīs vairāk, un tad būs arī vajadzīgs vairāk finansējumu. Man nav jārunā par uh, Lielbritānijas izstāšanos un uh, šo te iztrūkumu tagadējā un nākamajā DFS, bet man būtu jāsaka, ka kamēr dalība valstis nezin, cik liels šis iztrūkums būs, un sarunas joprojām vēl nav noslēgts par šo jautājumu, būs ļoti sarežģīti dalību valstīm uh, panākt papildus līdzekļus jauniem uzdevumiem, jo viņi nezina, cik naudas būs jātērē šī uh, Eh, eh, budžeta trūkuma sekšanai, iztrūkuma sekšanai. Vēl viens izaicinājums sarunām ir laika grafiks, kas tiešām ir ļoti, ļoti sarežģīts. Es domāju, ka sarunas būs jānoslēdz līdz 2019. gada beigām eh, un nevēlāk 2020. gada sākumā, ja vēlaties pienācīgu laiku atvēlēt daudzgadu finanšu problēmu, programmu darbībai, um, lauksaimniecībai un citām jomām. Bet, ja sarunas uh, sekos uh, iepriekšējo DFS sarunu uh, grafikam, un tas droši vien tā būs, tad uh, būs tā, ka komisija pirms vasaras pārtraukuma nākamgad maijā tātad iesniegs uh, savu priekšlikumu un nākamā gada oktobrī uh, likumdošanas priekšlikumus fondiem, lauksainsības politikai un tā tālāk. Dalība valstis tad sāks priekšlikumus skatīt kopumā. Austrijas prezidentūras laikā 2018. gada otrajā pusē, un tad sāks sarunas par uh, dažādiem sarunu blokiem Rumānijas prezidentūras laikā 2019. gada sākumā. Un tad, ja ir pietiekams konsens padomē, tad uh, Eiropadoma to visu pārņems un vedīs sarunas par galīgo darījumu, galīgo kompromisu, un tas varētu būt 2019. Uh, gada vasarā. Un kā jūs zināt, tad Eiropadomai vajag parasti divus mēģinājumus, lai panāktu galīgo darījumu. Pirmais mēģinājums parasti ir pārliecināt viens otru, vienam otru, Man tā tad šeit ir tādas intereses un tādas intereses, un otrs uh, mēģinājums tad ir uh, tas, kur uh, tas viss nopietni tiek arī darīts. Un 19. Uh, gadā parlamentu vēlēšanas pēc tam tad varēs sākt uh, vēst sarunas 2019. gada uh, rudenī ar padomi. Un tad DFS regulējums tiks apspriests līdz pat 2020. gada pavasarim. Un tā kā šīs laika grafiks tāds iespējams būs, tad uh, Eh, sagatavošanās eh, laika periodam pēc 2020. gada būs ļoti īss, un paralēli ir arī Brexit un Brexit eh, rēķina sarunas, un arī Eiropas parlamenta vēlēšanas ir gaidī, gaidāms, un arī komisijas mandāts beigsies. Eiropas centrālās bankas un arī Eiropadomas priekšsādātāja mandāts beigsies līdz ar to uh, Eh, sarunas par DFS pēc 2020. gada notiks eh, paralēli eh, vēlēšanām, izvirzot arī kandidātus Eiropas Savienības galvenajiem amatiem, varbūt cenšoties reorganizēt šo institūciju struktūru, un tad varētu būt vēl citi jautājumi, kā piemēram Brexit, kas varētu ietekmēt šīs sarunas. Uh, Un varbūt arī jautājums, vai Tuska kungs uh, varēs vai drīkstēs uh, Eiropadomē vest sarunas par galīgo uh, darījumu. Tātad mūsu gaida tiešām laiks, kas būs diezgan sarežģīts sarunu laiks, lai vienotos par Eiropas budžetu. Apkopojumā var teikt, ka Es redzu tiešām sarežģītu darbu kārtību ar jauniem izaicinājumiem, um, problēmām sarunās, ļoti sarežģītā vidē, uh, laika uh, spiediena apstākļos. Tātad, runājot par uh, budžeta vienotības principu, kā jūs visi zināt, tad uh, Uh, līdzdalības un kontrols tiesības, kas ir Eiropas parlamentam, Eiropas budžeta politikā, ir piesaistīts Eiropas Savienības budžetam. Tātad šis te budžeta vienotības princips ir uh, ļoti svarīgs, jo tas definē to, kādas ir uh, parlamenta budžeta pilnvaru robeža, bet kā jau mēs tikko runājām, tad ir zināmi izņēmumi un tie ir arī nepieciešami, runājot par šo vienotības principu Un šie principi izriet, piemēram, no Eiropas attīstības fonda vai citiem vēsturiskiem aspektiem, kas eh, ir eh, iekļauts primārajā un sekundārajā likumdošanā un arī kopienas tiesas spriedumos, judikatūrā. Bet es domāju, ka šodien mēs varam uh, konstatēt, ka ir uh, ļoti sadrumstlota situācija ar dažādiem speciālajiem ad hoc instrumentiem, kā piemēram Eiropas stabilitātes mehānisms, uh, trasta fondi, un to jau jūs apspriedāt, un ja nemaldos, arī eh, kolēģis par to runās vēlāk. Bet eh, īsi sakot, eh, kāpēc šie instrumentu fonda ārpus budžeta ir bijuši nepieciešami. Pirmkārt, lai būtu ātrs un elastīgs instruments, kas ļautu ātri un elastīgi reaģēt uz jauniem izaicinājumiem, mēs to tikko apspriedām šo argumentu. Uh, Un otrais arguments ir, lai sniegtu jaunus līdzekļus šiem jaunajiem uzdevumiem, lai nebūtu e, jāuzsāk sarunas par DFS e, izmaiņām. Tātad šķiet, ka uh, ir jāatsakās no nelielas elastības uh, un daudzgad plānošanas un vienotības budžetā. Nu, un tā rezultātā varētu sagaidīt, ka elastība un straujāk lēmumu pieņemšana nodrošināt to, ka Eiropas parlamenta tiesības nodrošināt uh, budžetu izpēti un reiz arī apstiprināšanu, izpildes apstiprināšanu, īstenībā no nu, viss tas tiktu saīsināts, uh, bet tas nenozīmē, ka tas viss kļūtu leģitīmāk. Otkārt, Eiropas Savienības budžets un nacionālo valstu budžeti tiktu savā ziņā sajaukti vienā un otrā programmā. Treškārt, jaunie instrumenti, sniegtu lielāks politiskās, varbūt, manevrēšanas iespējas, piedāvātu jaunu naudu, un komisija būtu lielāks izvēles iespējas. Bet tomēr pats process kļūtu vēl sarežģītāks un zaudēt caurskatāmību. Šobrīd. Nu, mēs redzam, ka ir tā, tā kā kategorijas, eh, jeb um, Parlamenta iesaist ir sadalīta pats sešķiem jautājumiem. Tātad, kur mēs novērojam un arī apstiprinām atsevišķo ārpus budžeta instrumentu un līdzekļu izpildi. Būtu jānosaka, protams, kādā veidā mēs sarindojam, kādā kārtībā tas notiek, kādā kārtībā šie instrumenti sarindojami. Uh, un kur tiek iesaistīts parlaments. Tas būtu nepieciešams, un tas arī ir izdarāms. Nu, kādā veidā šī sarindošana īsti izskatās? Piemēram, varētu noteikt Eiropas parlamenta līdzdalības tiesības sasaistīt ar mm, jautājumā aptvērumu vai par to, cik paši tiek izmanto Eiropas līdzekļi un iesaistīts Eiropas iestādes aģentūras konkrēto lēmumu izpildēm. Piemērot šos jaunos instrumentus. Laikam esmu aizrāvies. Jā, es jau skatos gan uz pulksteni. <laughs> Jums taisnība, jā. Labi, viens teikums vēl. Par eirozonas budžetu. Lūk, tas būtu konkrēts veids, kā tieši izceļ e, šeit e, nodalot un pat, var teikt, arī sadrumstalot Eiropas Savienības budžetu. Nu, tas ir ļoti atvērts jautājums. Un tām būtu atšķirīgs seks, ja ietekme uz Eiropas budžetu kopumā. Bet atgriežoties pie galvenā jautājuma, tad Eirozonas budžets iekļaujas Eiropas budžetā vai neiekļaujas Eiropas budžetā, Eiropas budžetā. Un ir dažādi veidi, kā to varētu veidot un darīt, veidojot Eirozonas budžetu arī Eiropas budžeta ietvarā. Ja savukārt um, plānojat Eirozonas budžetu veidot ārpus Eiropas budžeta, kā atsevišķu Eiropas pārvaldību, kā ieceļot ar Eiropas attiecīgu finanšu ministru, at, arī ar Eirozonas parlamentu. Tad jau tas nozīmē tiešām tad atrautu otru budžetu. Tas, protams, nozīmē, ka Eirozonas valstīm ir eh, panākt labāku eh, izredzes vienoties par jaunu Eirozonas līgumu bet tas noteikti vēl vairāk nodrošināt, uh, jeb novērst pie Eiropas budžeta sadrumstalošanas un līdz ar to Eiropas uh, budžeta politikas sadrumstalošanas. Paldies! Paldies, doktor Beker! Kralskungs, man liekas, jūs varētu būt nākamais, ja? Lūdzu. Paldies! Es varu tie no tiesiskā skatu punktu par šiem jautājumiem. Tie ir tiesiski. Mūsu izējas punkts ir Lisabonas līgums. Un tādēļ ir, protams, ļoti interesanti jums atkārtināt, kā budžeta sadaļa Lisabonas līgumā tika izstrādāta arī Eiropas konventā par Eiropas nākotni, kurš tieši tika sasaukt 2003. Um, gadā. Un budžetam uzstādījuma, sākotnējais uzstādījums bija vienkāršošana. Arī šie dokumenti, kur jūs redzat, atsaucas uz konventa, toreiz jau ideju, bija tieši panākt skaidrāku un saprotamāku sistēmu, lai to varētu saprast iedzīvotāji. Un lai Eiropas iedzīvotājiem būtu skaidrs, kas īsti ko dara. Tagad savukārt skatot, kas tad īsti ir noticis kopš stājās spēkā Lisabonas līgums, faktiski lietas ir tieši pretēji aizgājušas. Ir pat zināmā mērā sarežģītāks un uh, fragmentētāks. Īpaši kopš ir bijuši finanšu krīzes, mums ir izveidots jauns Eiropas stabilitātes mm, instruments un uh, Eiropas stabilitātes mehānisms. Un turklāt arī mēs redzam, kā vispār arī veidos Eiropas budžets, tātad dalībvalstu iemaksas no valstu ieņēmumiem plus vēl tiešie nodokļi. Ir 310. pants, otrais punkts, kur nosaka vienotības principu attiecību uz finansēm, kas nozīmē, ka visi ieņēmumi jāspoguļo Eiropas Savienības budžetā. Vienlaiks arī līgums tomēr nosaka, ka var atsevišķās programmas tieši finansēt caur dalībvalstīm. Te mēs runājam par drošības un ārpolitiku. Uh, Un uh, uh, tas tieši darbojas, kā dalība valsts iemaksas konkrētai rīcību programmai. Un līdz ar to jau it kā sanāk, ka nokšā pretruna, kur tiek pārkāpts vienotības princips. Turklāt Eiropas Sanības tiesa, kur ir tieši norādījusi, ka Eiropas stabilitātes mehānisms, uh, kur tiek iesaistīta arī Eiropas centrālā bankā un Eiropas Sanības tiesa, ir reiz arī atbilstīgs Eiropas Savienības līgumam. Tas bija Springle lieta. Uh, Tad, eh, tomēr, saskatot šādu fragmentāciju, mēs varam uzdot jautājumu, vai tas ir pretrunā līguma, un atbildi ir nav. Bet, nu, tiesa, ka tas, protams, vēl tikai veido vēl papildus sarežģītāku struktūru un noved pie sadrumstalotības. Un līdz ar iedzīvotājiem līdz ar to ir grūtāk vēl izsekot, kas īsti ko dara un pas, kas par ko atbild. Un līdz ar to tas arī ietekmē Eiropas parlamenta kontrolas pilnvaras. Kāds varētu būt tālākais variants un virzība? Ieskatām eirozonu, kas ir izveidots. Nu, iespējams, šis stabilitātes pakts ir tāds instruments, kas skaidri pasaka, ka dalību valstīm ir jārīkojas Eiropas vadā. Līdz šim tas bija starpvaldību norunu līmenī, bet tagad mēs vienojamies tālāk virzīties vienoti un iespējams nostiprināt arī līgumā kā piemēram tā tieslietas iekšlietas savukārt tika nostiprināts Maastrichts līgumā un pēc tam arī drošības un ārpolitika kā tāds hibrīds trešajā pīlārā. Tātad varētu būt arī daži atsevišķi instrumenti, kā Eiropas stabilitātes mehānisms, kas ilgtermiņā iespējams no tā pārējais perioda varētu arī tomēr tikt iekļauts līgumā tieskai ietverā. Un šodien, kad mēs runājam par daudzgad finanšu schēmu, Uh, atsaucoties uz iepriekšējo DSF, kur arī tika piemērot hibrīda instrumenti, kas nav Eiropas budžeta, jeb hibrīda veidā tieši sajaucot uh, kopā budžetu plus dalībvalstu tiešie maksājumi, uh, sniedzot atbalstu, piemēram, Turcijai nolīguma sakrā, lai risinātu bēgļu jautājumu. Varētu teikt, ka tas viss ir tiesiski, un tad jau var sākt satraukties, ka Lisabona tiešām ir daudz lietas pārāk vienkāršojuši. Um, ehm, TSF, protams, viss ir balstots uz regulu. Regula, kas tiek not, pieņemta vienprātīgi, ir ļoti labi, ja DSF mēs iekļām līgumā un nostiprinām to regulā, bet regulā ir ļoti tāds plašs un drosmīgs instruments, kas ir diezgan strikts. Iepriekš mums bija uh, vielastīgāks instruments, tā ir spēkā finanšu regula. Uh, kopš tā stājusies spēkā un kopš tā spēkā ir Lisabonas līgums, mēs redzam, ka DSF regula ir kļuvusi gandrīz vai tā pat par līgumu. Līgumā parasti tā, ja kādam pat izpož kāda ideja, to, tiek, to at, nobremzē ar atrunu, ka līgums to neparedz. Bet tāds īsti vienmēr nav. Un vienmēr atrunājās par to, ka, protams, jābūt arī jāmaina attiecīgi eh, finanšu regula, Un tad tas neiespējams. Bet, lūk, šie hibrīdi eh, risinājumi šobrīd pierāda, ka dažas lietas tomēr var izdarīt. Par eh, DSF regulu. Nu, tā ir skaidra iespēja, tas ir skaidri izriet no līguma. Un pirmais solis, ko varētu darīt, ja nepieciešams kāds izmaiņas, ir paaugstināt griestus. Obliškums runā par kādiem papildus instrumentiem, kas ir ārpus DSF. Nu, tas parasti, jāsaka, ideālā pasaulē būtu lieki, jo, ja griezti būtu augstāk, tev visu varētu iekļaut bet 302. Otrē, trešais punkts norādē, ka DSF ir jānosaka arī griesti un tālāk citas normas, kas nepieciešams, lai nodrošinātu gadskārtējā budžeta uh, gludu funkcionēšanu. Un pat ja regulē ļoti strikts instruments, mēs, protams, arī varam izdarīt secinājumus no iepriekšējas pieredzes un kas norāda, ka varam arī ieviestināt salastības mehānismus pašā regulā, kur ir mums šī globālā marža, jeb rezerve attiecībā uz saistībām, saistību maksājumiem, lai rēģētu uz krīzi. Atgādināšu, ka iepriekš bija tādas situācijas, ka likās, ka nav nekas iespējams, nekādas tālākas vienošanās nesanāks, bet beigās tomēr iznāca vienošanās. Tā kā lūk tās lietas, kuras sākotnēji atmet, tomēr beigās parādās kā liederīgs. Un vēlreiz par redakciju, tieši kas skar maksājums, uh, attiecībā uz maksājuma daļām, kas ir virs vai tieši tuvu pie griestiem, toreiz nebija iespējami panākt vienbalsīgu vienošanos par tādu skaidru redakciju, un pēc tam, protams, sekoja arī līdz tā saistītās problēmas. Mums tātad ir laiks to, to izlabot un nodrošināt skaidru tekstu redakciju. Paldies! Paldies! Varbūt es tādu mazu mm, ievirs gribētu šeit tālāk teikt. Ir tā, mēs vienojamies, ka 5.30 sāksim balsojumu, un tāpat arī esam vienojušies, ka Ponsvā kungam būs 30 minūšu laiks, lai nodrošinātu viedokļu apmaiņu ar jums par Eiropas programmu aizsardzības Savienībai. Tātad mums ir šīs diskusijas jāpabeidz līdz 17.5. Tas nozīmē, ka mums rīcībā ir kā 47 minūtes. Tikai vēlos to visiem atgādināt, lai visiem ir tāda izpratne, cik laiks mūsu rīcībā ir katram jautājumam. Nodrošinot gan tādu precīzu pieeju, gan koncentrēšanos uz konkrētiem jautājumiem. Divi deputāti šobrīd lūdz vārdu. Jan, tu pirmais, lūdzu. iepaldies. Esmu pārsteigts netik daudz, kā es kaut ko jaunu pēkšņi te dzirdu. Faktiski mēs jau to esam pieraduši. No vienas puses mēs sakām, ka mums nav tāda Eiropas Savienības budžeta, mēs to visu nekontrolējam, mums nav arī demokrātiskās kontrolas par to. To mēs dzirdam arvien biežāk, es tieši uzsveru demokrātiskā kontroli. Un otrs puses mēs vēlamies papildus elastību, un šī elastība nozīmē to, ka jums ir jānodrošina elastīgi instrumenti. Tad jautājums ir galu galā šāds parlaments. Ko mēs vēlamies? Elastību vai elastīgus instrumentus vai nevēlaties in elastību? Un tad arī samazināt šos ārējos instrumentus. Nu, es varu to vienkāršoju, bet uh, jāpasaka, kurā virzienā mēs ejam. Vai mēs piekļausim, ka ārēji instrumenti divreiz pārsniedz budžetu? Būs tāds mazs budžets? Un visdažādākie ārējie instrumenti, kas ar to saistīti, jo tur ir lielāka elastība. Ir jāpieņem lēmums, visu, ko mēs vēlamies. Kas ir aktuālais centrālais jautājums? Protams, es te pārspīlēju, bet uh, Tātad mēs veidojam mazu budžetu, daudz instruments, vai arī tomēr nosakām budžetu kā pamatu un varbūt dažus papildinājumus ar dažiem instrumentiem, kas vienkārši ir, nu, tā kā reaģējot uz izmaiņām. Tie tiek ieveid, izveidoti uz laiku, un ja tāda situācija ir noregulēta, tad viņi pazūd. Nevis tā, ka viņus izveidojam, tad visu mūžu arī tur paliek. Un šobrīd tieši uz to virzāmies. Šķiet, ka mums ar vien vairāk piekabinā dažādi instrumenti. Beigās tad ir 0,08, 0,3 vai kas. Mums jāapsaka, ko īsti vēlamies panākt. Mēs kā Eiropas Savienība, nevis tikai kā Eiropas parlaments. Tam ir jābūt aktuālam jautājumam parlamentā, padomē, kāda ir struktūra un ko mēs vēlamies. Otrais elements šeit būtu jau uzreiz, ka mēs izvedam Eirozonas budžetu tas gandrīz veidos tā kā slēgtais, slepenais, vai tiešām īsts un atklāts Eirozonas budžets. To jau minēja arī Vācijas um, bijušais finanšu ministrs Šoible. Viņš taču vairākas reizes ir uzsvērs, ka ir nepieciešama Eirozonas budžets un Eirozonas parlaments. Un arī līdz ar to būtu jāveido jauns Eirozonas līgums. Vai mēs to vēlamies? Mēs nevaram virzīties nepasakot skaidri, ko vēlamies. Es šobrīd nevaru atbildēt šos jautājumus, bet man ir šie jautājumi. Ko mēs vēlamies? Un to arī uzdod jums. Kā mēs veidosim nākotni? Par laika grafiku. Ja skatāmies, kā padome faktiski viņi plāno daudzgadu finanšu schēmu izskatīt pēc vēlēšanām. Mēs savukārt vēlamies izskatīt pirms vēlēšanām. Vai paspēsim? Arī būs jāveido kaut kāds pārējais DSF. Nē, nu, mums jau kļūst iezīmēs skaidrāk tā mūsu virzību kartēšana, ko mēs redzam, ko mēs vēlamies panākt. Bet tas ir jāpasaka vēl precīzāk. Paldies! Maletiņš kundze, tagad lūdzu. Paldies! Paldies jums par uh, izklāstu un interesantiem materiāliem. Es jums šajā gadījumā, eh, es piekrītu kolēģim Janam, mums ir tiešām jāpasaka, kas ir tas svarīgākais. Lai mums būtu skaidrs pārskats par to, kas iznotiek. Un jūs to izdarījāt. Paldies! Savās prezentācijās jūs uzsvērāt Eiropas pievienoto vērtību. Tas ļoti nozīmīgs jautājums. Mēs ar vienu meklējam, mm, vēlamies to nodefinēt un piedāvāt konkrēts izmērām Eiropas pievienoto vērtību. Piemēram, kohēzijas politikā. E, mēs piemēram dažādus principus, lai galu galā varētu skaidri noteikt šo pievienoto vērtību viedā specializēšanās, tematiski akcenti, ex ante nosacījumi, bet šī tādi jauninājumi, kas galu galā izveido tik sarežģītu sistēmu, ka mēs vairs beigās nevaram pateikt, kāda ir īsti pievienotā vērtība. Un līdz jaunajā schēmā, jaunajam periodam, vajadzētu veidot daudz vienkāršāku schēmu un līdz to arī paredzēt daudz vienkāršāku rezultātu izmērīšanas veidu. Kas ir pamats, ko mēs sagaidām, kādi ir pamatprincipi lai mēs beigās atskatotos varētu pateikt, esam izdarījuši to un to, un lūk, tur ir Eiropas pienātā vērtība. Paldies, ka arī atspoguļot savu viedokli par um, laika grafiku. Tālāk pavasaris uh, 20. gadā. Tātad, lai mēs vēlētos visu tiešām saskaņot un lai viss būtu gatavs uz 21. gadu tad faktiski ir jau jāizdara viss 19. gada beigās, lai dalībvalsts varētu sagatavoties un pēc tam varētu reāli uzsākt arī īstenošanu 21. gadā. Ja to neizdarēsimies, tad viss atkal aizkavēsies ar maksājumu, kāds jau bija iepriekš. Jūs savā prezentācijā ļoti precīzi to parādījāt. Šīs neatbilstības. Maksājums, kas ir plānots un reālais maksājums. 7, 3, 3, 13. gads un 14, 20. gads, tur parādās liels skaidrs atšķirības. Jo jau, piemēram, atšķirīgs princips. Un visbeidzot par Eirozonas budžetu. Nu, tas ir, esam pilnībā piekrītu, ka šī diferenciācija, fragmentācija Eiropā vēl vairāk palielināsies, ja mēs ieviešam Eirozonas budžetu. Mums pirmkārt ir jāpanāk, ka visas dalībvalstis iestājas Eirozonā. Un, lai visu to izdarītu, tur ir nepieciešama tad reāla konverģence, lai dalībvalstis iestātos Eirozonā. Citiem vārdiem mums ir jāuzlabo kohēzijas politika. Jo galvenais kohēzijas politikās mērķis tieši ir samazināt atšķirības dalībās starpā. Manuprāt, tagad diezgan skaidri jau ir iezīmējušies mūsu nākošie soļi nākošajā pusgadā un schēmā. Paldies, Rēmer Bēka, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. kā tikko kā dzirdēju juridiskā dienesta interesanto vērtējumu, gribēju vienkārši teikt, ka atceries sekojošu. Viņš teica, jā, ir Eiropas kopienu tiesas nolēmums, kur tika teikts, ka noteikti pasākumi var būt uh, arī atsevišķi pakā, uh, pasākumi ārpus budžeta. Tie ir savienojumi. Jā, varbūt, jā, bet tas no mūsu viedokļa raukoties nav pašlabākais risinājums. Nu, raukoties arī uz caurskatāmību. Uh, un sarkoties principu politikā tas nemaz nav vēlams. Protams, ka mums ir problēma, jo likumē paredzēts kaut kas konkrēts, un mēs noteiktās diskusējas, vai to sauc par eirozonas budžetu vai citi pasaukumi, ko es arī atceros, ka komisija neticami elastīga ir un radoša juridiskajā vērtējumā, kas ir iespējams, kas nav iespējams. Kādreiz, nu kā nu, kā nu tieši der par eh, paraks produktu fondu, kur bija divi miljardi, ko sagrabinājām kopā. Un ļoti aizraujošas, tīri vai neticami juridisko parastam atradām. Vismaz es kā ju, nejurists, tam tiešām sasāpējās vēders par to visu. Jautājums, kur mēs pašlaik esam? Šai sakarā, kur tirskās dienas citēja no līgumiem, atceros, ka kā konvents sanāca kopā. Mūsu bijušais konsultants eh, Tomas Zablēs, kurš diemžēl ļoti agri nomira, atnāca pie mūsu biroja un teica, jā, nu, tagad uh, Holanda krimst, tur ir uh, plūdi, tādēļ, ka dalībvalstu diplomāti parlamentā grib sagraut budžeta tiesības. Tas tā bija. Un ar knapi, knapi vēl dažas lietas varēja izlabot, trīs prezidentu lomu stiprināja un ievies tādus punktus, ka visi piedalītie tiek aicināti vienkāršot procedūru un sniedz ieguldījumu, lai ātri virzās uz priekšu, lai tas būtu pamatoti, saprātīgi. Nu, es tā vienkāršoju. Mums iepriekšējās DFS pārunās izrasīja faktu, ka padomē e, var vienbalsīgi lēmt pēc tam, kad parlaments ir sniedzis piekrišanu. Faktiski tā ir sarežģīta procedūra. Mēs atsaucoties uz punktiem, ko tad radīja kā tādu izvairīšanās manevru, lai balētam vismaz kaut ko drusku piedāvātu, teicām, ka tad, ja mēs vēlamies arī citu konsultīvo procedūru, tas nozīmē, ka procedūras e, gaitā var vairāk integrēt, jo beigās jau gaida, ka mēs pieņemsim lēmumu, jā vai nē un, ap citu, arī interkomitejā par, eh, interkomitejā par tirzniecības nolīgumiem. Un toreiz bija Polijas prezidentūra un toreizajā ja Kipras prezidentūra. Pirmo reizi mēs eh, uzsākam konstruktīvu dialogu ceļu, ieskaitot arī līdzdalību neformālajā sanāksmēs eh, vispārīgo lietu padomē. Es domāju, ka tas ir jāprasa, jāpaplašina, jo citādi mums tiešām būs jāķers pie smagajiem ieročiem. Vēl viena pro problēma. Doktor Bekarkungs, jūs teicāt, ka ir laika gra grafiks, ko nosaka prezidents Tusks. Un tad uh, prezidents Tusks ar, uh, ar Eiropu padomi vēstu sarunas. Tad mums tā principā pro, um, problēma, ka ir jāradusies jauna institūcija. Tātad Eiro uh, padome, tad ir jauna institūcija, jo ir līkumā teikts, ka Eiro padome nerīkojas uh, budžeta jautājumos un uh, tik ilgi, kamēr uh, profesionāli atbildi par savu rīcību, un kamēr ir noteiktos līmeņos vienbalsīgums, tad tas viss tiek pacelts augstākā līmenī. Kurš ministrs uzdrošināsies vērsties pret lēmumu? Jā, tad ir drīzāk runa par ieteikumiem, lai darot tā un tā. Kurš gan nozara ministrs šeit piecāsies un iebildies? Tas visu šo procedūru padara par absurdu es maz nenoliedzu, ka arī Eiropadomē ir kompetences, bet procedūra kā tāda ir nāvīga instrumenti, ko mēs faktiski vēlamies, lai parlaments gūtu lielāku lomu, pamatojoties uz Lisabonu liekuma. Es arī gribētu vēl īpaši atbalstīt to, ko arī Obrist kungs pieminēja, tas ir jautājums par uh, ambiciozu procedūru saulēcīgi pieņemt lēmumu par DFS e un uh, ar to saistītām likumdošanas aktiem, pamatiem. Tas var izdoties tikai tad, ja mēs uh, iepriekšēju rēžu procedūru principā mājām. Un ne, ja pēc komisijas priekšlikuma mājām, ja tas viss mēnešiem ilgi noteiktās uh, konsultatīvās komitejās padomē, tas viss kaut kur pazūd. Mēs nevaram to atļauties. Tūlīt pat, ja šie būtiskie mēneši februārs marts, tad ir balsojums budžeta komitejā februārī Eiropā doma, pēc tam plenārsēde Eiropas parlamentā, komisijas priekšlikums maijā. Principā tas ir ļoti koncentrēta procedūra starp institūcijām politiskajā līmenī. Jo citādi šis ambiciozais laika grafis, kur mēs faktiski vēlamies, nedarbosies un uh, lūzums, radīsies lūzums, doktor Bekar kungs. Tagad vecais parlaments kaut ko sagatavo, un tad jauns parlaments, kas tiku, tiek sasaukts, uh, veidojas, un vienlaikus ir nominācijas un uzklausīšanas komisāri tiek uzklausīti, uh, mēs būsim nodoti un pārdoti, tas tā būs. Es domāju, ka tas ir ļoti būtiski. Kas notiks pirmajos trīs nākamā gada mēnešos, par kādu procedūru mēs vienosimies? Uh, un kādas būs principālās vienošanās šajā sakarā, kas tiks panākts. Protams, eh, šīs eh, jautājums pasarē klauzulu, ka padomu var pieņemt vienbalsīgu lēmumu, un eh, daudz dalībvalstis nevēlas to, bet ja tas neizdosies, tad būs vienalga, par kuras politikas joma būs runa, mums, mēs, mums neizdosies sasniegt rezultāts. Pēdējais par Eirozonas budžetu. Pirms pusotra gada gribu tikai teikt sakojošo. Šis uh, ziņojums uh, nu, nav, tur nav domās radīt jaunas institūcijas. Uh, parlaments, kas uh, strādā pie eiro jautājumiem, ir šeit, šajā ēkā. Visas valstis ir ceļā uz eiro, izņemot Dāniju, ja Lielbritānija būs izstājusies. Un uh, maksājuma bilances uh, uh šīs uh, fondi ir uh, ne eiro valstiem, tas jau uh, ir kā garantija. Un tas būtu saprātīgi tad teikt, mums visi esam interesēti, lai krīze tādā veidā neatkārtotos. Un mēs gatavojamies uz jaunu krīzi un tad var meklēt ceļu, radīt uh, budžeta sadaļu, vienalga kā to apzīmētu, kas kāpotu valūtas stabilizāciju, tīpaši Eirozonā, bet nedrīkstētu šeit izslēgt ārā arī citus, tik jau kamēr viņiem ir pašiem savas valūtas. Nu, var iet pa šādiem ceļiem un nav obligāti jāpalielina paša līdzekļu apjomus, jo Šeit varēja nacionālais parlamentus eh, iesaistīt eh, viņu, no viņa atbildības arī raugoties uz eh, Nacionālajiem konstitucionālā tiesu spriedumiem, kas attiecas, piemēram, uz Eiropas budžeta dimensijām un par kompetenci pārnesumu bez uh, konstitucionālās uh, tiesībām to var mainīt un tādā veidā var izdarīt lielāku spiedību, spiedienu. Nacionālajā parlamenti ieņēmumu pusē lai tie uzņemas atbildību, bet par to, kas tiek izpildīts, izdarīts Eiropas parlaments uh, iekļautu šajā visā sistēmā. Mēs toreiz teicām, vai finanšu ministrs to dara, vai komisijas vicepriekšsēdētājs kopā ar finanšu ministriem Eiro valstīs runāt par stabilizāciju nepieciešiem pasākumiem, veids šos pasākumus. Domāju, tas ir interesants koncepts. Un es pieņemu, ka, ja kādreiz izdosies Vācijā valdību sastādīt, tad noteikti Makrona kunga prezidenta priekšlikumi noteikti būs ļoti interesanti, un tos arī tā varēs, par tiem varēs tā diskutēt. Paldies, Fernandeša kungs, un pēc tam direktors Lēnert kungs. Paldies, priekšsādātāji. Pirmais jautājums par laika grafiku. Manuprāt, būtu vērtīgi izmantot Ettinger kunga politisko spēku un šīs komisijas pieredzi. Un, uh, Eiro, eh, tātad Eiropas tagadējo iespēju noslēgt uh, vienošanos šajā sasaukumā, ja tas tiktu izdarīts, tad nākamajā, ja tas netikt uh, izdarīts, tā, tad, tad nākamajā sasaukumā tam aizies daudz vairāk laika. Visi taču vienmēr runā par leģitimitātes jautājumu. Ja mēs runājam par piecu gadu budžetu, to mēs esam izslēguši šādu iespēju, tad tas vienmēr būtu tad tā vienmēr būtu iepriekšējā komisija, kas izteiks priekšlikums nākamajai komisijai, jo sarunām ir vajadzīgs uh, ilgs laiks uh, un ir uh, kavēšanās, un tad mēs visu laiku saskaramies ar šīm problēmām. Mans jautājums ir tāds, ka ja jūs uzskatāt, ka būtu vērtīgi šajā sasaukumā pieņemt daudzgad finanšu schēmu, un otrais jautājums, uh, Vai mēs zinām, cik tas eh, atbilst no NKI, no globālā mēroga? Eh, šie finanšu instrumenti, kas ir ārpus budžeta, jo es eh, atbalstu budžetu vienotību un uh, Mēs zinām arī, ka dalība valstīs visiem prātā ir 1% maksimāli no NKI vai 1,23 maksimāli. Un ja mēs budžetā iekļausim to visu, kas ir ārpus budžeta, lai samazinātu budžetu, tad labāk ir teikt nē. Bet mums ir vajadzīga tātad vienotība, bet jāsaprot arī, ka kaut ko ieliekot budžetā, ir jāpalielina uh, šis te kopapjoms. Uh, un demokrātiskās kontrolas kontekstā būtu ļoti labi, ja viss būtu budžetā. Tas būtu daudz caurskatāmāk. Bet kāda būs ietekme? ko tas radīs. Jo, ja mēs nevaram budžetā ielikt, eh, lai samazinātu budžetu, un jau tam ir paredzēts budžeta vienotības princips. Tagad par eirozonu un eirozonas budžetu. Es domāju, ka mēs mainīsim nosai saukumu. Tātad teikt, eirozonas budžets tas nav saskaņā ar decembrī komisijas izteiktiem priekšlikumiem, jo es uh, Eh, cik es saprotu, tad komisija izteiks priekšlikumu par to, ka tas varētu būt eh, tāds kā backstop eh, banku savienībai, un tas varētu būt tāds kā fonds Eirozonai, bet arī pirms iestāšanās palīdzību valstīm, kas vēlas iestāties Eirozonai. Tas nozīmē, ka ka visus uh, mērķus šeit nevarēs sasniegt, un es uh, arī gribētu uh, izteikt savus komentārus. So, Elena, fort... Er- Pirms es dodu jums vārdu, vēl deprēkungs gribēja izteikties. Viņam gribētu vispirms dot vārdu lūdzu. Jā, pavisam īsi priekšsādātāji, jo es lielā mērā atbalstu to, ko jau teica daudz kolēģi. Pirmkārt, Vispirms gribu teikt, ka es augstu novērtēju uh, mūsu uh, viesu teikto, jo īpaši, ko viņi teica par Eiropas pievienoto vērtību, ka tas ir sarežģīti definējams uh, priekšlikums, bet tā ir tāda vērtīga koncepcija, tomēr arī noderīga, jo tā var uh, tad derēt par uh, argumentu pret eiroskeptiķiem. Tad var teikt, redziet, šīm pasākumam ir uh, neapstrīdamā pievienota Eiropas vērtība. Un šī koncepcija, ka tas var kalpot kā arguments pret eiroskepticismu, tas ir ļoti pozitīvi. Un es domāju, ka tad būs ļoti grūti atspēkot šādus apgalvojumus. Otrakārt, es ļoti piesardzīgi šobrīd raugos uz to, kas mums jau ir jāizlemj attiecībā uz uh, nākamo daudzgad finanšu schēmu. Ne tikai tāpēc, ka es domāju, ka lielākā daļa valstu negribēs tik laicīgi jau uh, uzņemties saistības, pirms nezinām, kas notiks ar uh, Brexitu, un ja es būtu valdības vadītājs, tad es arī to nedarītu, jo mēs nezinām, vai Briti maksās vai nē. Un es būtu piesardzīgs arī vēl vienu iemeslu dēļ, proti mēs uh, ieejam tādā politiskās neskaidrības uh, periodā, tas parādās vairākās dalību valstīs, un uh, ir uh, tāda vilcināšanās zināma. Un šādā kontekstā uh, lēmumu pieņemšanu ietekmēs arī uh, lē, uh, notikumi, kas uh, notiks laikā, kad būs jāpieņem lēmumi. Treškārt par Eirozonas budžetu. Man ļoti patiktu Eirozonas budžets, eh, pat ja tas būtu jāsauc savādāk, kā to teica Jose Fernandeš. Eh, vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, es domāju, ka ja Eirozonai nebūs, eh, ja Eirozona nebūs Eiropas centrs, kodols, tad tas nenāks par labu Eiropas Savienībai. Un, uh, Eh, zināmām valstīm eh, šāds priekšlikums arī varētu eh, būt pozitīvs, jo kohēzijas politikai ir zināms robežas. Ja jūs zināt, ka vairākās valstīs jūs saņemsiet atbalstu ar kohēzijas politikas starpniecību, lai stiprinātu Eirozonas kohēziju, un ir valstis, kas vēl saņemt līdzekļus, lai veiktu uh, um, struktūrālās reformas, tad uh, mēs jau nerunājam tikai par kohēzijas uh, ieguvumu, te ir konkrēti produkti, projekti, un tam ir konkrēti mērķi, un tas varētu nākt par labu visiem, iedomājieties, ja uh, tiks uh, atvēlēta uh, nauda Eirozonas budžetam un samazināts kohēzijas budžets, nu daudz valsts tam nepietiek apkritīs. Varbūt vajag tādu darījumu piedāvāt, kas ilgtermiņa perspektīvē eh, valstīm dod tādus pozitīvus elementus, kas attiecas tā vispārīgi uz eh, mērķiem, runājot par daudzgadu finanšu schēmu, par nākotnes daudzgadu finanšu schēmu, runājot par to, kā organizēt elastību un tā tālāk. Mums ir jārod eh, veidi, kā to darīt. Tad, tad es tagad runāšu par politiskiem mērķiem. Esmu pārliecināts, ka Mums būs jāstiprina tādas eh, politiskās jomas, kā piemēram migrācija. Migrācijas spiediens nemazināsies, un eh, pat ja mēs eh, mm, kontrolēsim labāk Lībijas un Turcijas robežu, tomēr spiediens nemazināsies. Mēs saskaramies arī ar teroru draudiem un joprojām um, esam ar to uh, uh, tad riskējamies saskarties ar uh, daudzās valstīs zūdošo atbalstu Eiropas Savienībai un uh, nevar uh, pieņemt nākotnes uh, daudzgadu finanšu schēmu, ja mēs pateiksim, nu, mēs tagad pasludām sociālās tiesības, bet nekādā veidā nestiprināsim Eiropas Savienības politiku. Mēs nevaram uh, tagad tiem cilvēkiem, kas uh, uzdod jautājumus par to, ko mēs darām. Nevaram vienkārši sludināt un solījumus dot un beigās neko nedarīt. Es gribētu teikt, es šeit nerunāju par mūsu mērķiem. Manuprāt, mūsu mērķi mums ir skaidri, bet es runāju par laika grafiku un par darbības veidu un par prioritātēm, kādas vēlamies definēt. Mums vajadzētu vienoties par mūsu mērķiem politiskajām prioritātēm un ne tikai par mehānismiem. Finank, nu... Paldies. Tagad Lēner kungs, lūdzu. Priekšsādātāji, priekšsādātāji, vai es varu vienkārši vēl reaģēt uz vienotības aspektiem Eiropas Savienības budžetā? Es domāju, ka ir skaidrs eh, komisijai, ka budžeta vienotībai ir ļoti uh, liela nozīme, liela vērtība. Un ja DFS periodu laikā apstākļi nav pieļāvuši citus risinājumus, uh, bet tikai tādus hibrīdu risinājumus, tad uh, tieši gatavojoties jaunajam finanšu ietvaram, tā ir īstā izdevība atjaunot kaut kādu kārtību šajā uh, un budžeta instrumentu galaktikā. Es vienkārši gribēju uzsvērt vienu aspektu, un proti, kas mums ir kā speciālie īpašie instrumenti DFS regulā, un varbūt mēs nākotnē vēlamies kaut ko pievienot šiem instrumentiem. Es saprotu, ka tā ir daļa no regulārā Eiropas budžeta procesa tie ir ārpus uh, DFS griestiem, bet tos var mobilizēt, jeb izmantot tikai uh, ar uh, budžeta lēmēju iestāžu starpniecību ikgadējā budžetā, un tā tad es tos neuzskatu par uh, budžeta satelītiem, bet par regulārā budžeta sastāvdaļu. Tātad ir šis princips, ka budžetam ir jābūt pēc iespējas vienotākam, un tomēr specifiskā nākamās daudzgad finanšu schēmas situācija uh, prasa mums arī uh, izteikt tādu piesardzības brīdinājumu. Un es gribētu uh, pieminēt vecākā satelīta piemēru, kas ir Eiropas attīstības fonds, tas jau ir gadu desmitiem pastāvējis. Komisija, padome un parlaments, ja nemaldos, pēdējo desmit gadu laikā ir jau sagatavojuši brīdi, kad Eiropas attīstības fondu varētu iekļaut regulārajā budžetā. Komisija ir apņēmusies uh, šo procesu īstenot un ar šādu mērķi arī strādā Eiropas attīstības fondu iekļaut Eiropas uh, budžetā. Un tomēr šajos īpastajos apstākļos ir arī skaidrs, ka mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, kā to izdarīt, lai nodrošinātu, ka EDF integrācija ne par vienu centu neatņem uh, pieejamo attīstības palīdzību no Eiropas Savienības puses. Tas būtu pretrunā visiem uh, politiskajiem nolūkiem, kas ir deklarēti. Un to nav vienkārši izdarīt. Uh, jo, eh, kā jau Rubio kundze norādīja, pašu resursu griesti um, arī mainīsies, jo eh, apvienoto karalisti izstāsies un pašu resursu griesti. Eh, varbūt Bekara kungs varētu atjaunināt savu prezentāciju kopš 2016. gada un kopš jaunas grāmatvedības sistēmas stāšanās spēkā uh, ir 1,20% no Eiropas NKI, tātad 1,20%. Šis pašu resursu griestu līmenis eh, būtiski kritīsies, ja tas tiks eh, aprēķināts balstoties uz 27 dalībvalstīm, un tas atkal tad būs būtisks ierobežojums ikgadējām budžetām, ņemot vērā eh, tās saistības, kas ir jāgarantē no pašu resursu griestiem. Uh, Un tāpēc mums ir kopīgi jāraugās, kā nodrošināt to, ka integrējot Eiropas attīstības fondu, nesamazināt uh, attīstības politikai pieejamo finansējumu. Un vai uh, tiešām jūs uh, to vērtējat tā, ka dalībvalstīm tad būtu jāpalielina uh, pašresursu griesti vienkārši, lai uh, integrētu instrumentus, kas uh, ir bijuši ārpus budžeta un kurus mēs uh, pamatotu iemeslu dēļ vēlētos redzēt iekļauts budžetā, bet man ir aizdoms, ka uh, tas nebūs vienkārši izskaidrot to, ka mums būtu jāpalielina pašu resursu griezti tieši šim šim mērķim. Tagad vispēcot viens komentārs par laika grafiku. Mans komisārs Ētingerkungs ir uh, tiešām apņēmies eh, motivēt padomi un parlamentu eh, ātri, strauji eh, vest sarunas un nonākt pie veiksmīgu sarunu noslēgumu vēl šī parlamenta mandāta ietvaros, vismaz par DFS un pašresursiem. Paldies! Dankeschön. Liels paldies! Pons kungs ir ieradies, tāpēc uh, esmu uh, tagad izlēmis, ka piecos došu viņam vārdu, un mums vēl ir 15 minūtes. Un mans aicinājums būtu Bekar kungam, Krova kungam, jūs vairs nē, un Janam Olbrihtam uh, eh, ļaut izteikties. Sāksim ar Bekar kungu, doktoru Bekaru. Jūs varat komentēt, atbildēt, apkopot, lūdzu. Liels paldies par jautājumiem un par komentāriem. Lai izteiktos ļoti īsi, vispirms par pievienoto vērtību. Kā jau es teicu, to ir ļoti grūti definēt. Komisija eh, ļoti ilgi centās šo principu definēt. Ja nemaldos, tad 2009. un 10. gadā tas bija, un viņi 2011. gadā nāca klājā ar darba dokumentu, un secinājums tur bija sekojošs Pievienoto vērtību var atrast raugoties uz DFS skaitļiem. Tā ir tā pievienotā vērtība. Eh, sarunu rezultāts ir Eiropas pievienotā vērtība. Tās ir tāds ļoti politisks secinājums par laika grafiku. Nu jā, es vienkārši prezentēju iepriekšējo DFS sarunu laika grafikam atbilstošu variantu. Uh, Ja jūs šo iepriekšējo laika grafiku ņemtu par pamatu, tad jūs nonāktu pie 2020. gada sākuma. Un būsim realistiski. Šis parlaments nepabeigs sarunas par skaitļiem, nu tas ir skaidrs, jo dalība valstis, manuprāt, uh, nespēs rast kompromisu nākamā gada, līdz nākamā gada beigām. Un visbeidzot, par Eirozonas budžetu vai fiskālo kapacitāti, tas joprojām nav skaidrs, kā izmantot šo budžeta kapacitāti, kādi būtu uzdevumi šim budžetam. Uh, ja tā ir neliela kapacitāte, lai finansētu nacionālās struktūra reformas, vai tas būs milzīgs budžets, 1, 2, 3% no Eirozonas kainī, lai finansētu precikliskas programmas un stabilizētu Eirozonu un lai īstenot tādu patiesu ekonomikas politiku Eirozonā, tas vēl nav izlēmts, bet ja jūs domājat par šo te pēdējo iespēju, uh, Tad par tādu uh, apjomīgu Eirozonas budžetu, tāda, cim redzot, ir ideja Parīzē, tad tiks radīts budžets, kas uh, aptvers vairāk kā 250 miljardus eiro katru gadu, un tas nozīmē, ka tas būs uh, vismaz divreiz lielāks budžets nekā 28 dalībvalstīm šobrīd, un tur būs tādas tēriņa prioritātes kā infrastruktūra, investīcijas, pētniecība, attīstība ar neskaidru um, attiecība pret uh, tagadējām um, izdevuma prioritātēm. Un šis jaunais budžets tad nozīmētu, ka uh, tiktu uh, radīta uh, sarežģītība un necaurskatāmība. Un uh, pavisam politisks komentārs tad, manuprāt, ir ļoti skaidrs. Uh, kurš ir šeit eh, Eiropas politikas galvenais, galvenais spēlētājs vai galvenie spēlētāji. Paldies! Jens Obrechts, lūdzu. Jā, pavisam īsas piezīmes. Pirmkārt, es eh, piekrītu šīm te sākotnējiem komentāriem, ka pievienotā vērtība arī interesanta, bet mēs nevaram uh, gala mērķi uh, nospraust kā pievienoto vērtību. Uh, tam ir jābūt instrumentam. Uh, Tātad, eh, mm, ja mēs teiktu, ka darīsim kaut ko, eh, kam ir pievienotā vērtība, tas nozīmētu, ka tad mēs līdz šim nesam tā darījuši, vai? Tas nav diezko ambiciozi. Otrais elements. Nu, es atvainojos, bet mēs esam politiskā institūcijā. Ko tad mēs īsti gribam? Vai mēs gribam uh, kopienu vai mēs gribam starpvaldību metodi. Un tas ir tas patiesais jautājums. Ja tas ir tikai starpvaldību mm, metode, tad mums nav vajadzīgs Eiropas budžets. Tas ir viens no scenārijiem. Mums pat nav vajadzīgs Eiropas parlaments. Bet uh, es vienkārši citēju uh, Čehijas republikas bijušo prezidentu, kurš teica, ka ja tas viss notiek starpvaldību kontekstā, tad Eiropas parlaments nav vajadzīgs. Kā lūdzu, jā, bet nu tomēr cilvēku prātos tas tā ir. Uh, Bet, nu, mums nav svarīgi tikai skaitļi, mums svarīgs ir arī nākotnes darbības veids, mums vajadzētu izmantot tos instrumentus, kas ir, lai uh, cīnītos par Eiropas uh, plāniem, un es domāju, ka tas ir pilnīgi skaidrs. Mums tāpēc vajadzētu uzdot jautājumu, kas tad varētu būt kaut kas tāds, kas ir elastīgāks, uh, labāk varētu reaģēt, kāda ir dinamika, uh, un kāda ir proporcija starp uh, šiem aspektiem. Trešais elements. Paldies, ka jūs pateicāt mums, kas ir Eirozonas budžets. Eirozonas budžets ir tas, ko jūs šeit ierakstiet. Mēs varam to saukt, kā mēs vēlamies, mēs to varam noslēpt uh, aiz kaut kādiem uh, izteicieniem, nosaukumiem, bet Eirozonas budžets ir tas pats, kas Eiropas budžets tikai daļai valstu. Nu, tad teiksim, patiesību. Pateiksim, ka Eiropas Savienības budžets būs uh, vieniem un mm, cits budžets citiem. Tātad, ja mums ir kohēzijas politika ne Eirozonas valstīm, tad tas būs budžetā, un ja uh, ne kohēzijas valstīm, tad tur būs speciāli instrumenti Eirozonas budžetā. Uh, tad tas būs nosaukts savādāk, vienkārši lai apkopotu. Es domāju, ka šīs debats par DFS nav par naudu. Uh, Debats par DFS faktiski ir par Eiropas Savienības nākotni un par to, ko tad mēs īsti gribam. Mēs vienkārši domājam par to, kā budžeta valodā iztūkot uh, šo te politisko uh, diskusiju, politisko domāšanu. Paldies! Vielen herzlichen Dank! Lielas paldies! Pateicos uh, Rubio kundzei, doktorai Rubio un arī be, doktoram Bekaram un arī jū, mūsu juridiskā dienesta pārstāvim Kraukungam. Tas bija tiešām eh, ļoti interesanti, ieguvām daudz informācijas. Um, paldies par dzīvīgo diskusiju. Esam septiņas minūtes uh, ietaupījuši un Ponskungs, ja jūs esat tik tālu, tad uh, labprāt došu vārdu jums kā referentam par uh, attīstības uh, programmu uh, Eiropas aizsardzības uh, nozarē. Lūdzu, jums vārds. Voy a presentar la opinión de esta comisión. Jā, paldies priekšsādātāji. Iepazīstinu jūs sasagadot atzinumu mūsu komitejas vārdā. Šā gadījumā mēs esam tikai asociētā komiteja par Eiropas aizsardzības programmu. Domāju, ka tā jāuzskata par prioritāru, jo līdz ar to mēs spējam nodrošināt Eiropas neatkarību. Mums ir jāuzņemas gan tehnoloģiskā vadība, un līdz to būtu ļoti svarīgi, kā mēs to izprotam. Mums ir jāveicina sadarbība, lai mēs tiešām iegūtu maksimālo rezultātu, ja dalībvalsts investē aizsardzībā. Un, um, lai būtu nodrošināms ar ieročiem, lai ievērotu nolīgumus starp dalībvalstīm. Mēs redzam, ka tā ir izveidot kā pastāvīga sadarbība starp dalībvalstīm. Un to tādi parakstījušas trīs dalībvalstis eh, virzoties uz 28. gadu. Līdzinējās darbības trūkums faktiski izraisa pat nu, dažādiem aprēķiniem no 25 līdz 100 miljārdiem eiro. Un tas tikai nozīmē to, ka valsts iepirkumi aizsardzības jomā šobrīd galvenokārt tiek iztenots nacionāla līmenī. Un līdz to mūsu investīcijas tā kā pārklājas nevajadzīgā veidā. Tad ja eh, mēs vēlētos, lai nākotnē mēs runātu par tādiem produktiem, kuri ņemtu vērā kopīgos uh, standarts, tehniskās specifikācijas, kvalifikācijas, certifikācijas un visus šos pētījumus. Rīcība ir vērsta uz to, lai nodrošinātu labāku sadarbību starp trim galveniem uzņēmumiem kas strādā galvenokārt divās dalībvalstīs. 500 miljārdus eiro šobrīd tam ir atvēlējusi Eiropas komisija no 19. līdz 20. gadam. Tas liekas tiešām tāds saprātīgs skaitlis - 500 miljoni. Bet vienlaiks tas izliet no arī daudzgadu eh, budžeta schēmas. Tā ir viena jauna iniciatīva, kas ir vērsta kopējām labumam. Uh, Un nevar arī finansēt arī bezgalīgi daudz citas jaunas iniciatīvas, kas nav īsti saistīts. Un tādēļ ir jānosaka īpaši konkrēti projekti, kurus paredz tieši maziem vidējiem uzņēmumiem. Tad 20% no Eiropas Savienības budžeta būtu tieši jāvirza maziem vidējiem uzņēmumiem, lai veicinātu šādu programmu ieviešanu un īstenošanu Un es aicinātu komisiju arī apstiprināt piedāvātos delegētos aktus. Nu, mums bija jau noteikts termiņš arī septembrī atzinumu sagatavošanai, un esmu atvērstāt jūsu ierosinām un idejām. Paldies! Paldies! Tikai viens deputāts ir pieteicies, un tas esmu es pats. Ā, un arī Kraimerkungs. Ā, pamanīju. Vai vēl kāds vēlas teikt ko? Dena Nokungs. Es arī vēlos izteikties par jautājumu pēc būtības. Nevis kā vadītājs, bet gan kā deputāts. Un tas, protams, ir saskaņots arī zināmā mērā ar sociāldemokrātiem. demokrātiem. Nevaru teikt, ka es runāju, protams, politiskās grupas vārdā, bet, jo es neesmu arī ēnu referents, bet, nu, tā ir tāda iekšējā pozīcija, ko mēs esam kādreiz pārnājuši. Jo ja arī Vācu sociāldemokrāta partijā mums ir bijušas šādas diskusijas, ko es varētu tagad ar jums pārnāt. Mēs tomēr redzam šādas programmas attīstību tiesiski problemātiski. Mēs saskatām tiesisko problēmu starp uh, komisijas izvēlēt tiesisko pamatu, kas faktiski ir vērts, vērsts uz rūpniecības politiku, un otrs Eiropas Savienības darbības līguma pants, kas runā par Eiropas Savienību un tās kompetencēm. bruņošanas jomā ir aizliegts. Tad nav šāds Eiropas kompetences bruņošanas jomā. Nu, labi, jūs skatāt pētniecības programmu apvārsnes 2020, to īsti nevarat tam pievilkt. Tādēļ mēs tiešām apšaubām, cik īsti pamatots ir tieskais uh, pamatojums. To mēs varētu vēl kādreiz tā dziļāk pārunāt. Un otra lieta. Uh, protams, personīgi mēs kāds varam domāt visko. Šeit šauktais ietaupīšanas potenciāls ir tikai teorijistisks aprēķins. Es savukārt biju pats asistents savulaik kādam deputātam, kā tika, tika veidots iekšējais tirgus, vienotais tirgus. Un bija arī Eiropas kopējā regula par būvu nozari. Kas tikai teica diezgan skaidri, nu, ja spētu vienoties par daudzām lietām būvu nozare, tas nozīmētu milzīgs ietaupījums. Bet, bet padomājiet, Eiropas Savienībā mums pat nav vienotas elektrības likstas. Mums vienmēr, ja jūs kaut kur braucat uz apvienoto karalisti, jums labāk, lai ir šāds adapters kabatā. Un mēnešiem mums ir bijušas neskaitāmas. Un arī ne jau tikai ir apvienotā karalista, arī trīs fāžu, divu fāžu. Uh, kas tad gal galā būtu jāievieš kā standārts Eiropas saimnībā? Nu, beigās vienīgais secinājums bija Eiropas Savienība nespēja vienoties par vienotu elektrolīgstu ieviešanu. Lūk, tas ir konkrēts piemērs katru reizi, kad dalība valsts sāk aizsargāt savu nozari, un es jau domāju, kā bruņošanas jomā un aizsardzības nozarē, tas nebūs savādāk. Es baidos, ka mēs tiešām piedzīvosim tādu situāciju, ka katra valdība nu, sekot savām bruņošanas uh, ieroču ražotājiem, skaidri pretosies. Ne, jo, nu, protams, kā ieroču rūpniecībā, nu, galvenais tieši klients ir pati valsts. Un, ja būtu citādāk pavērsiens, tas, nu, man ļoti pārsteigtu. Nu, kāds trīs firmas no divām valstīm, kas dominē tirgu, Um, nu, lai tas tā būtu, protams, tas ir kā būtu priekšnosacījums, lai vispār varētu iedarbināt starptautisko sadarbību. Nu, vai tas tā reāli īstenojums, tas man ļoti liels šaubas par to. Un treškārt, kam es savukārt piekrītu referentam, un esmu Gonzāles kungs iepriecināts par šādu skatu punktu, tas jautājums par finansēm. Es pat biju nedaudz šokā. Sākotnēji, kad komisija, negluži šeit, bet vispār mūsu komitejām, Uh, atsaucās uz finansējumu pamatojumu. Un lūk, tieši skatoties uz daudz, kad finanšu schēmu nepietiekamiem rezervēm un finanšu avotiem, tas vēl sarežģīsies vēl vairāk, ja mēs runāsim par jaunu programmu, kurai ir milzīgs arī finanšu uh, vajadzību aprēķins, nu no līdz to tas sarežģīs visu kopējo situāciju vēl smagāk. Tādēļ gan es vēlos te izteikties savu vārdā, bet tas jau sakņos arī manas politiskās grupas vārda pozīcijā. Ka, ja mēs virzam šādu programmu, tad jābūt arī jauniem finanšu avotiem, un tas jāatvēl padomē. Paldies! Galakungs, paldies priekšstādātājiem, paldies referentam par atzinumu sagatavošanu, un es lielā mērā pakrīstu jūsu bažām priekšstādātājiem. Nu, tas tiešām vēl nav īsti pārdomāts, šis solis. Lai jau cik skaists būtu tas pieteikums, tā tomēr tikai teorija. Jo faktiski jau mēs runājam par uh, milzīgiem apjomiem dalībvalstīs. Tiešām ir tie miljardi. Un pie labākās gribas es tomēr nevaru iestāloties, ka dalībvalstis, kas īsti nekad nav lauzījušas galvu par to, kā šīs lietas varētu veidot ekonomiskāk, lai nodrošina labākus iepirkumus, līdz to izdevīgākus ekonomiskos piepirkumus, un tad tagad pēkšņi viņi tad mainītu šo praksi. Nu, es jau nenoliedzu, ka lietas var uzlabot, bet tomēr šis pieeja ir maldīga. Ir maldīgi domāt, ka, ja Eiropa, tad reiz mēs veidojam tādus uh, klāsterus tas jau izkļūst pret Eiropas domāju. Mēs neveidosim jaunu konkurenci, bet gan vairāk birokrātijas. Ja mēs mēģināsim noteikt, kādam jābūt šim piedāvājumam, iepirkumam, savukārt, ja mēs, es domāju, drīzāk varētu risināt šo brīvprātību kārtībā, kur katrai dalībvalstī būtu iespēja piedalīties, un šie daži piemēri. piemēram, ka mēs izmantojam daudz vairāk ieroču sistēmas nekā ASV to izdarīja. Tas ir reizi pārliecinošs arguments. Bet kā tālāk to risināt? Vai dalībās vispār ir gatavs kaut ko mainīt un izveidot vienotu ieroču sistēmu? Ja dalībās nav gatavs, tad nu, mēs varam te ilgi un plaši runāt par kopīgiem iepirkumiem, bet tas nekad tad neko nedos. Mums tātad ļoti rūpīgi jāizskata, kāds ir dalībvalstu vēlms un reālā gatavība nodrošināt šādus kopīgus iepirkumus. Šādi kopīgi iepirkumi ir jābūt ar dalībvalstu institīvu, un mēs Eiropas līmenī varam tikai runāt par vienotu ietvaru, nosakot šādus iespējami izdevīgākus iepirkumus. Un, ja te runa par apjomu ekonomiku, tad tas faktiski nozīmē tikai to, ka miljardu apjomā kādam tad pazūd šie līgumi. Un tas reāli nozīmē, ka šīs firmas arī nav neko vērts. Būtu dīvaini, ja mēs teiktu, mēs vēlamies efektīvāk uh, norganizēt iepirkums, un vienlaikus, ja šīs firmas nespēja nodrošināt šo iepirkumu apjomus, tad mums būtu viņas jāaizstāv un jāmaksā subsīdijas. Un tas taču ir pretrunā ar šo ideju par ietaupīšanu. To vajadzētu ļoti rūpīgi izvērtēt. Paldies! Dinamo kungs tālāk lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Ja tie ir saistīti ļoti daudz jautājumu - tehniski, juridiski un finanšu. Mums tomēr jāvirz tālāk šis jautājums par Eiropas drošību. Mūs apdraud amerikāņi attālinās no mums, un Eiropas Savienībai jādomā par pašai par savu drošību. Un šī pamat ideja par to, ka Eiropas Savienība būtu ieguvēja, ja nodrošinātu sadarbību drošības un aizsardzības jomā, mēs sadarbojamies zinātnes jomā, rūpniecības jomā, Nu, mēs nevaram īstenībā atteikties no šīs pamatidejas. Tā ir tomēr apsveicama ideja par Eiropas aizsardzības savienību. Ja, protams, ļoti būtu vienkārši, tev arī nevajadzētu par tām lauzīt galvu un diskutēt, tad jau būtu atrast risinājums. Bet tas tik vieglokā nedots, un tieši tāpēc ir jāturpina diskusijas. Gal galā, jā, nu, piedāvājums šobrīd ir galīgi neatbilstoši tam, kāds ir īstās vajadzības. Un dalībvalstīm jāizprot, kā tas viss maksā. Un ir skaidri jābūt gatavām maksāt nepieciešamu summu Eiropas aizsardzībai. Protams, tālāk mēs varam runāt par tehniskiem un juridiskiem un finanšu risinājumiem. Bet pirmkārt ir jāapsaka tomēr skaidri, ka mēs to vēlamies, un tālāk arī jāveic šajā virzienā. Holmājas kundze lūdzu. Kolēģi un kolēģi, ich hab... Kolēģis un kolēģi, es gan saprotu, ka mēs uh, sūdzamies par uh, iepriekšējiem mehānismiem, ko līdz šim izmanto iepirkuma sistēmā, cik ļoti norobežojās dalībvalstis un tam līdzīgi. Bet uh, tas kaut kā nevarētu novest pie tā, ka mēs to pateikt, nu tad tā arī paliks un vienkārši mēs neko nemainīsim. Es domāju, ka secinājumam jābūt tādam, ka ir jāmeklē mehānismi, kā mums eh, šī situācija ir jāmaina, un eh, jo ir arvien lielāks apdraudējums, jo ir izmaiņas ārlietu un eh, aizsardzības politikas programmā, un no tā rodas situācija. Pirmkārt, mums ir jāpērk vairāk, vairāk ir kopā jāstrādā, jātīsta. Tas nozīmē, mums jāpadomā arī par to, kā mēs noteikti nu, lietas varētu darīt vēl efektīvāk, un otrs puses, kā uh, to, kas ir vēl papildus vajadzīgs, kā mēs to varēsim finansēt un ko no tā visa mēs varēsim darīt kopīgi Eiropas līmenī un uh, ko atsevišķi noregulēs dalību valstis. Tādēļ uh, es šo pieeju, ko kolēģis Gonsalis Pons ir izvēlējis, ļoti pareiz. Pareiza pieeja vienkārši pateikt, mums ir jāsāk. Tas nav pēdējais solis, bet tas ir pirmais solis, ko mēs speram. Un ar to mēs noteikti nevarēsim atrisināt visas problēmas, bet uh, Tas vienkārši ir pirmais solis pareizā virzienā, un tam sekos citi soļi, par kuriem mums būs jādiskutē un tie jāanalizē. Paldies! Labprāt, eh, gribētu uzaicināt komisiju izteikties, ja kāds no komisijas ir šeit, kurš to vēlētos darīt. Lūdzu. Paldies, Gairkungs. kungs un paldies šīs komitejas deputātiem par interesantiem debatēm. Es eh, kā budžeta ģenerāla direktora pārstāvis eh, ierobežošu savu komentāru par eh, finansējumu jautājumu. Tas ir viens no, protams, lielākajām bažām, ko ir pauduši arī šīs komitejas deputāti. Es atceros ļoti dzīvi. Tas bija jūlijā, kad es prezentēju komisijas priekšlikumu šīs komitejas deputātiem Tas eh, pastāv, sastāv no mūsu priekšlikuma finansēt 500 miljoni, 75% eh, un 25% no šīm eh, piešķirtajām rezervēm. Tā, tas ir skaidrs, ka šis priekšlikums nebija vienprātīgi pozitīvi uztvērts. Ļoti dzīvi atceros Fernandešu kungu, ko teica, un daudz citu deputāti ir arī skaidrs, un es sapratu no komisijas puses, kā parlaments raudzīsies, meklēs finanšu kompromisu, kas eh, tā kā eh, iekļaus arī komisijas priekšlikumu sastāvdājas un finansējumu iespējas. Es gribētu pievērst jūsu uzmanību arī faktam, ka no padomes puses pozīcija ir drīzāk tā vēl nocietinās un padomis nolūks vispārīgajā pieejā, ko viņi sagatavo, ir simtprocentīgs šis uh, pārfinansēšana. Uh, Tātad uh, viņa nostāja vēl vairāk pastiprinās, nocietinās. Tas ir uh, kontrasts ko padome pirms tam, pirms tam EFSAS gadījumā teikusi, kad padome uz, uz sākotnēji pieņēma komisijas eh, priekšlikumu ar šiem 75% par finansēšanu. Un uh, skaidrs, ka padomes nostāja pirms sarunām jau stipri vien iecietinās. Tad, kā mēs, ka komisija, mēs tikai šajā posmā mēs varam secināt, ka sarunas par šie priekšlikumu finansēšanu būs tiešām ļoti grūtas. Un nu, kā vienmēr Mēs uh, nāksim klajā kompromisu priekšlikumiem, lai palīdzētu un lai mēģinātu palīdzēt uh, gan padomē, gan parlamentam sasniegt uh, vienošanos, saulēcīgu vienošanos šajā ļoti svarīgajā priekšlikumā. Paldies! Paldies, Rēkungs! Vai arī ģenerāla direktorāts Grau ir klāt, vai arī no viņiem kāds vēlas izteikties lūdzu? Nepaldies. Viens komentārs par šo nozīmīgo jautājumu par tiesisko pamatu. Jā, nu, protams, ir atšķirības, ir uh, Eiropas Savienības darbības līgums, 173. pants Um, un uh, tur ir aizliegts izmantot kopīgo budžetu, lai finansētu aizsardzības izdevumus. Un tādēļ tas ir nevis uh, iepriekšējais līgums, bet gan Eiropas Savienības darbības līgumā cita panta, kur tieši runā par rūpniecisko politiku. Un līdz to te nav runa par aizsardzības finansēšanu, bet gan rūpniecības finansēšanu un tās attīstību. Un arī komisija vairāk neko neievēl. Neierosina šeit par kaut kādu atsevišķo jaunu kompetenci attīstīšanu, uh, kas ir ar vienu tikai ekskluzīvas dalībvalsts kompetences. Tā kā mēs tomēr uzskatām, ka tas atbilst līgumam. Un šī asvāvā programma Nu, šī programma, kas ir saistīta ar apvārsni 2020, balstās uz šo regulu par apārsni 2020 un skaidri noteikti, ka var būt finansējums pētniecībai. Un šajā gadījumā arī tas var būt pētniecība aizsardzības jomā. Jo līgums neaizliedz pētniecību aizsardzības jomā finansēt. Tā kā šeit piedāta instīva ir tieši atbilstīga līgumam, bet ir nu, tikai par šo attīstības fāzi, nevis vēlāk jau rūpniecisko ražošanu. Lies paldies par šo paskaidrojumu. Un noslēgumā gribētu dot vārdu vēlreiz referentam Gonzāles Ponskungs lūdzu. Lies paldies priekšsēdētāji. Paldies visiem par šīm debatēm. Tas ir tikai sākums, debašu sākums, daudz debatas sekos, tās visas būs interesantas. Es priecājos, ka kolēģi iesniegs grozījuma priekšlikumus arī par komentāriem, kas gal galā izveidos tādu tekstu, ko komiteja varēs pieņemt. Bet ir tomēr četri punkti, kurus es tomēr vēl gribētu noskaidrot. Pirmkārt, tas nav do dokuments par Eiropas aizsardzību. Mēs šeit nediskutējam par to, vai Eiropas Savienībai ir iespēja, opcija ieviest kopīgu aizsardzības politiku, bet tas ir atzinot par budžetu, par politiku, par kuru lēmumu pieņem cita komiteja. Mēs neesam atbildīgi, kompetenti par debatēm vai ir jāizveido Eiropas bruņojuma rūpniecība. Mēs to darām tīri un vienīgi kā budžeta komiteja par punktu, par kuru lēmums un diskutē pieņem uh, citā komitejā, kas ir kompetenta. Es ceru, ka to visi saprot, ka nav runa šeit par iepirkumu jautājumiem, uh, materiālu iepirkumu, bet ir runa par pētniecību. Nav runa par to, ka dalību valstis kopā pērk materiālu, ka Eiropas Savienība iepērk materiālu, bet eh, runa ir par to, lai Eiropas bruņojuma ražošanas uzņēmumi varētu pētīt. Un tādā veidā materiāls izmaksas dalībvalstīm ļoti samazināsies. Treškārt, budžeta ziņā ir loģiski, ka kopīga pētniecība izraisīs ietaupījumus jo pašlaik mēs eh, pētniecībā un attīstībai bruņošanas ražošanā tērējam 28 reizes vairāk vai 27 reizes vairāk. Bet ja to visu tērē tikai vienreiz, tad tas viss iznāks daudz, daudz lētāk. Iedomājieties, eh, kādas izmaksas ir, kas būtu ASV armijai, ja tur nebūtu federālā politika aizsardzībai bet eh, katrai, katram ASV štatam būtu sava bruņojuma politika. Ja būtu ne tikai viens tanka modelis, bet 51 tanka modelis, eh, tas būtu tā kā tagad Eiropā. Un mēs eh, iztērējam vairāk nekā Krievija par vēdniecību aizsardzības ražošājiem. Jā, un mūsu bērnēza politika tādēļ atpaliek no Krievijas. Tas ir uh, pārdomu vērts aspekts eh, padomē un komisijai, un eh, tas ir tādā virzienā arī, kādu jau pieminēja komitejas priekšsādātājs. Ja mēs vēlamies kopīgu pētniecības eh, politiku bruņojumu ražošanā, tad mēs ar to gribam panākt ietaupījumus. Nevis Eiropas budžeta ietaupījums, bet ir runa šeit par dalībvalstu budžetiem, jo nav nekāda jēga šeit vienlaikus teikt, ka šeit kopā notiek kopīga rīcība pētniecībā bruņojuma, eh, bruņojuma ražošanai, bet tagad naudu ņemsim no eh, Eiropas Savienības budžeta. Ja ir ietaupījums eh, dalībvalstu budžetos, tad arī dalībvalstīm ir jāparedz tam līdzekļi un nevar izmantot šeit kopīgā Eiropas Savienības budžeta līdzekļus. Tātad ietaupējums attiecas uz dalībvalstu budžetiem, un tādēļ arī dalību valstīm ir jāmaksā par šo politiku. Es ceru, ka jūs to visu detalizēti aplūkosiet nākamajās debatēs. Mums būs tāda detalizēta debate, jo šī, šis temats tiešām ir pelnījis tādu pamatīgu debati. Jā, paldies eh, Gonsalēs eh, Fonsakungam, mums ir izdevies, mēs esam drusku jau pat. Uh, ar laiku ietaupījuši, un uh, daudzi kolēģi jau arī rēķinās ar to, ka mēs uh, sāksim tieši pussešos uh, eh, balsošanu, un droši vien arī ātrāk neatnāks, tad mēs 12 minūtēm varam uztaisīt pauzi, un pēc tam 17.30 sanāksim kopā, lai varētu balsot. Paldies! That gives me a chance. Yes. Kolēģi un kolēģi. Kolēģis un kolēģi, ja jūs būtu tik laipni un ieņemtu savas vietas, tad es labprāt uzsāktu balsošanu. Jūs zināt, ka mēs balsošanas procedūrā mums ir vajadzīgas balsošanas kartītes. Ceru, ka jums visiem tās ir līdzi. Redzu, ka daudziem tas jau tā arī ir. Jūs zinu kolēģiem un kolēģiem. Varbūt jūs arī ar, uh, vajadzētu arī ar uh, Bēgas kungu. Varbūt jūs varat ar, uh, ar roku paceļot. Nu jā, tad, bet tagad izmēģinājām balsojums. Piemēram, ja jūs domājat, ka es brīnišķīgi vadīju šo sanāksmu līdz šim, ja jā, tad lūdzu izmēģinājumu balsojumu par šo. Kādam tikai jā, jā, jāsaka, sākam balsot. Tagad sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Tā izskatās. Beidzam balsot. Also 17 sind der Meinung, ich habe die. 17 domā, ka es esmu brīnišķīgi vadījis balsojumu. 3 laikam ir pret un 9 atturējušies. Es pareizi saskatīju. Jā no mana paša delegācijas, jā, no nu, to gan es atcerēšos. Labi, bet eh, tad esam skaidrībā, varam balsot, un eh, nav arī par daudz kolēģu klāt, nav lieku. Un tagad pievērsīsimies nopietnējai daļai balsošanām. Pirmais ir balsojums. Nē, nu, vispirms gribētu pateikt, ka Mums ir šo pēcpusdienu būs vesela balsojuma pakete, kas ir saistīta ar strīda izšķiršanas rezultātiem, kas bija piekdien naktī, un šorīt no rīta mēs politiski par to diskutējām, un vajadzētu būt skaidrāk, kā tā būs mūsu attieksme par to. Pirmais jautājums ir politiskā kontekstā par strīdu izšķiršanu, jo parlamenta pozīcija bija, ka mēs grozījām priekšlikumu. Nē, atvainojos. Eh, budžeta, budžeta, budžeta grozījumu 2016. gada, tad balsosim tad, kad būs eh, apmienošs rezultāts kopumā. Un tā ir. Tādēļ mēs tagad balsosim par manu ziņojumu. par uh, budžeta grozījumu numur 6. Tur ir pirmais grozījums par pirmo punktu par. Viens pret. Skaidrs, ka vairāk tas norādīts. Grozījums divi par. Pret. Tur ir norādīts. Grozījums trīs par. Pret. Norādīts. Četri par. 5 pret, vairāk atturas norādīts. Tālāk. Personāls balsojums par visu ziņojumu sākam balsot. Atvainojos, mana kļūda. Man tikko kā saka, ka pareizi būtu, mums vajadzēja teikt, ka ziņojumā ir divi tehniski labojumi tur jāveic. Piektajā punktā pēc vārda tens amounted un nevis amounts. Un sestajā punktā tādēļ as part of the global uh, agreement covering uh, the 2018 union budget. Tas tiek svītros, tie divi tehniski labojumi. Tādēļ, lai būtu pareizs protokols, vienkārši to vajadzēja pateikt kurš ziņojumam pašreizējā formā ar šiem labojumiem, kurš balso pār. Nē, tagad būtu personālais balsojums. Tagad ir personālais balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 3, 2 pār, 2 atturējušies, ja pareizi saskatu. Sirsnīgi apsveicu referentu. Divi balss pret, tā teicu. Divi nē, neviens nav atturējies. Tad mēs tagad varam pāriet pie atsevišķiem balsojumiem par arī par uh, samierināšanās rezultātu. Tas ir uh, balsojums par uh, ārkārtas rezervi 2017. mobilizācija eh, Siklis Morisāns ir eh, atsevišķie balsojumi. To mēs arī varam elektroniski sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. 30 pār, 2 pret, 2 atturējušies, to pieņemam tālāk. Vaitras kundzes ziņojums par Eiropas solidaritātes fondu, tas ir arī balsojums par visu ziņojumu elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 32 par, 2 pret. Sirsnieka sveicām Vaideris kundzi. Tālāk mēs varam pāriet par uh, ārkārtas rezerves mobilizāciju 2017. punktu. Tas ir punkts, ko Tas ir saistīts ar manu budžeta ziņojumu 2017. gadu. Tas tikai, tikai viens balsojums. Kurš piekrīt? Atvainojos, tā tomēr nav. Atvainojos, mums ir trīs grozījumi priekšlikumi par uh, mobilizāciju ārkārtas rezervē. Pirmais grozījums par pirmo punktu. Par četri pret, daudz vairāk, kurš atturas, neviens, tad tas ir noraidīts. Otrais grozījums, kurš par? Redzu, arī četrus pret, daudz vairāk, kurš atturas, neviens, tas arī ir noraidīts. Tālāk, trešais grozījums par? Pret 5, kurš atturas, neviens, tas ir pieņemts. Galīgais balsojums elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Ārkārtas rezerve ir 30 pār, 3 nē, viens atturas sirsnīgi pateicos. Tālāk. Papas kunga ziņojums par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu par uh, mazumtirdzniecību Somijā ir vesela virkne grozījumu, sākušu ar otro no Empela. Kurš par? Pret? Kurš atturas? Pieņemts. Trīs. Arī no nodarbies komitejas par? Pret? atturas pieņemts. Četri arī no nodomēs komitejas par pret atturas pieņemts. Pieci Petris Zarvamā par pret atturas pieņemts. Seši nodomēs komiteja par pret Nu, labāk elektroniski pārbaudīsim to visu. Sākam balsot. Viena balss trūkst. Ja kāds negrib, tad tas arī izsaka savu viedokli. Beidzam balsot. Tas ir norādīts. 19 pret 14. Viens atturējies. Tagad grozījums septiņi. Arī nodarbojas komiteja par, pret, atturas pieņemts. Grozījums astoņi. Arī nodarbojas komiteja par, pret, atturas norādīts. Grozījums deviņi. Nodarbojas komiteja par, pret, atturas pieņemts. Grozījums viens. Pēc visāpamā par pret pieņemts. Tad galīgais balsojums par visu. Jā, man saka, ka mēs sesto esam izlaiduši grozījumu. Es atceros gan, ka mēs. Jā, par to balsoju bija pret, es arī atceros. Lūdzu, pavisam mierīgi, viss labi. Galīgais balsojums par uh, Popas kunga ziņojumu. Elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. 3-1 pār 3, nē, pieņēma sirsnieks veicām referentu. Tālāk, uh, vēl viens ziņojums par Eiropas globalizācijas fondu. Šeit ir runa par uh, Grieķijas pieteikumu par Atiku, par mazumtirniecību Vjokundze ir referente, ir vesela virkne grozījumu. Sāksim ar otro no nodarmēs komiteja, kurš par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss viens par, pret, pieņemts. Līdz ar to atkrīt trešais, tad turpinām ar uh, Ceturto grozījumu par pret atturas pieņemts. Piektais par pret atturas pieņemts. Seši par pret atturas pieņemts. Septiņi par pret atturas pieņemts. Astoņi par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. Tad uh, pirmais grozījums arī ir jau nobalsots, un tad ir kādīgais balsojums par visu. Elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Šis ziņojums ir 31 nu pārbaus un 3 pret pieņemts. Sirsnieks veicam. Tālāk varam pāriet pie Novakova kunga ziņojumu par uh, jaunas nodarbības iniciatīvas īstenošanu. Grozījums septiņi. Kalmākungs par. Pret. Atturas. Norēdīts. Astoņi par. Pret atturas pieņemts. Grozījums 9 par pret atturas pieņemts. Tad ir mutisks grozījuma priekšlikums viens no referenta. Novako kungs, vai jums kaut kas par to ir sakāms? Labi. Vai kādi iebildumi pret to? Neredzu, ka kāds iebilstu. Tad balsēm par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss divi. Kompromiss viens būs. Es brīnījos. Kurš par kompromiss divi? Pret. Atturas. Pieņemts. 10, 11, 12 un 14 tad atkrīt, Trešais par. 13 atvainojos. Grozījums 13. Grozījums 13. Nepareiz pateica priekšādātājs. Par pret. Atturas pieņemts. Tālāk kompromiss 3 par pret atturas pieņemts. Līdz ar to 15, 16, 17 atkrīt, turpinām 18. Tas ir referents. Pār, pret, atturas, pieņemts. Tad turpinām ar 20. grozījumu pa daļām pirmā daļa par, pret, atturas atturas pieņemts. Kurš pār otro daļu? Pret. Labāk elektroniski pārbaudīsim. Sākam balsot. Schließe die Abstimmung. Beidzam balsot. Ar 18 pret, 15 um, bija par, noraidīts. Tālāk, ceturtais kompromiss par Pret. Atturas. Pieņemts. 23. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 24. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 25. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pirmais nelielu grozījumu, ko iesniedz referents par pret atturas pieņemts. Otrais par pret atturas pieņemts. Un tad kopā par pirmo grozījumu par pret atturas pieņemts. Trešais ir atsaukts, līdz ar to Gala balsojums elektroniski. Balsojam! Dann machen wir weiter. Labi, turpinām par transferiem. Es te izteikšos pats. Tātad par šiem pārvietojumiem. Par 22, 27, 20, uh, 31. Te es iesaku jums balsot par, un tāpat arī par 28, lai gan to atsaucām pagājušā reizē. Jo arī kas tur izriedz nepietiekamā sadarbības starp ārējās darbības dienestu un Eiropas komisiju tātad ir sakārtot šis jautājums, un līdz ar to arī 28. es arī aicinu atbalstīt. Un tāpat arī vēlos norādīt, ka par 33. man te bija jautājums komisijai. Te ir par atbalstu iestāšanās sarunām Turcijai, iestāšanās sarunām Eiropas Savienībā. Uh, Mēs ļoti nopietni šīs sarunas esam risinājuši. Un es aicinu komisiju paskaidrot, kāpēc jūs tomēr ierosināt šādu līdzekļu um, mm, pārdali, nevis kā daļu no um, izlīguma. Jā, paldies priekšsādātāji. Jā, ja ļau, ar jūs atļaujas īsti paskaidrošu, kādēļ mēs to ierosinām šādā veidā, lai dalībvalstīm un visiem deputātiem būtu skaidrs. Tātad komisija pieprasa 62 miljonu eiro pārnesi no maksājumu apropriācijām, uh, piedošanos saistību uh, apropriācijām, uh, kas ir Turcija komentārā palīdzība. 16. novembrī. Uh, Krīmas iestāšanās atbalsta komiteja tikās un atbalstīja šāds grozījums četrām uh, lielajām daudzgadu programmām attiecībā uz Turciju. Un tas izriet no budžeta pozīcijas, kas ir vēsta uz sociālo, ekonomisko un teritoriālo attīstību Turcijā. Tas augtā kohezijas pirms iestāšanās pozīcija. Un šie grozījumi ļoti rūpīgi izvērtē to, ka nav projekti vēl nobrieduši un nav arī Turcija gatava šo naudu pilnībā arī apgūt. Un līdz to nav attīstīt arī nepieciešams transporta joma. Un tādēļ mēs vēršamies pie jums, kas ir attiecība 2017. gadu, ierosinām samazinām par 82 miljoniem. 89 miljonu piedošanu. Un tādēļ arī mēs esam norādījuši, ka arī jau nodrošinā nepieciešama līdzekļa, lai nodrošinātu visu tīs vajadzības, kas bija 17. gadā. Tādēļ konstatējot, ka 2017. gadā Turcija nav gatava apgūt visus šos līdzekļus, mēs tad ierosinām samazinājumu, un to darījām vēl turklāt saskaņojot to visu ar Turciju. Tas ir pamatots budžeta lēmums, nosakot šādu samazinājumu, ņemot vērā skaidri demonstrētās absorpcijas, jeb apgūšanas spējas eh, nepilnības. Turklāt arī Sīrijas konflikta fonā Turcijas situācija ir vien sarežģīta, un es zinu, ka daudzi no jums ļoti labi apzinās šo situāciju Turcijā. Daudzās pārvietotās personas no Sīrijas sasnieguši 6,1 miljonu, un 3,1 miljonus no tiem ir tieši devušies trimdā šajā gadā. un aptuveni vēl par 13,5 miljonu cilvēku. Eh, nu, viņiem ir nepieciešama humanā palīdzība. Līdz ar to, lai mēs varētu kāpināt Eiropas Savienības rēģēšanas spēju, mēs ierosinām, ka papildus 72 miljonus, kas tad tiek pārņemti no šīs Turcijas eh, eh, iezīmētās naudas, tiek novirzīta uz humanitāro palīdzību. No IPA tātad uz humanitāro palīdzību. Tad te mēs runājam par 17. gadu, lai iepriekšējā piekdienā mēs tieši runājam jau par 18. gada budžetu. Tādēļ nobuvēgumā un arī, arī jau pasteidzoties iespējams jūsu jautājumiem pa priekšu 88. 89 <laughs> miljoni tātad ir tagad atbrīvojušies no šīs IPA uh, aploksnes, un mēs ierosinām 62 miljonus uh, novirzīt humanitārai palīdzībai. Tad jautājums, protams, kas paliek ar šo starpību - 27 miljonu. 17 miljonu no tā ir vērsti uz ENI stiprināšanai, īpaši vidusjūras dienvidos, un savukārt tad atlikušie 10 miljoni e, būtu novirzāmi, lai palīdzētu UNRAI, apvienoto nāciju programmai sniedzot bēgļiem atbalstu, īpaši domājot palestīnas bēgļiem. Bet tas tad vairs nav atkal jūsu lēmums, tādā ziņā tur nav nepieciešama budžeta komitejas piekrišana, jo tas ir komisijas līdzekļu pārdala. Paldies! Tātad pirms iestāšanās sarunas un šeit, šeit kon konkrētais jautājums, kā jūs to skaidrojāt, tas bija ir arī politisks izvērtējums. Ja faktiski jau te nav runa nekāda veidā par kaut kādu zamierināšanos, te ir tīri tehnisks jautājums par to, ka Turcija ne, nespēja apgūst šo no naudu. Nu, tā kā tas ir diezgan nozīmīgs apjoms, ka tas ir pat vairāk nekā 77 miljoni, tad, protams, mums ļoti svarīgi zināt šo visu fonu. Jā, paldies priekšsādātāji. Dek 23 eh, un 33 šis pārnesums. Uh, Um, tas ir tieši saistīts ar Eiropas Savienības uh, zemā enerģijas uh, pārnesumu instrumentu, tātad saukt par Elēna, kas atbilst apvārsni 2020, un mēs attiecīgi ierosinam 77,3 miljonus no um, Connecting Europe instrumenta uh, pārcelt tieši uz šo Elēnas instrumentu. Tas izriet no tīrās enerģijas um, paziņojuma no 16. gada 13. novembra komisijas paziņojuma, un tas ir ar mērķi, lai veicinātu privātās un publiskās investīcijas tīrē enerģija Eiropas Savienībā. Deputātiem droši vien būtu svarīgi pamanīt, ka LNS programmas un instrumenta stiprināšana uh, uh, bija šis pārnes pār, paredzēta divās daļās Un mēs īstenībā šeit šo 77 miljonu tā ir pirmā daļa, un arī 28 miljonu daļa tā ir paredzēta arī kā budžeta autoritātes lēmums, bet mēs jau to paredzējam un iekļām to arī samierināšanas komitejas lēmumā. Tā kā šie otrā daļa ir iekļauta jau, jau iepriekš pieņemtā lēmumā, tad, lai pārņemtu to un iekļautu apvārsni 2020. Paldies par šiem skaidrojumiem! Skatos, vai kāds vēlas izteikties par šiem jautājumiem un precizējušas jautājumus uzdot lūdzu. Šķiet, nē. Labi, līdz tā, ko es kā referents atbalstu šādu jautājumu pārdalīšanu, eh, līdzekļu pārdalīšanu, un mēs varētu balsot par to visu kopā, bet lūdzu tad elektroniski. Vai ir iebildumi pret to, ka balsojam par visiem ierosinājumiem kopā? Nē, līdz to balsojam kopā. Uh, par šo līdzekļu pārdalīšanu. Paldies! Beidzam balsot. 26 par, 1 pret, 2 atturas, pieņemts. Tālāk sadaļā citas, um, citi pieprasījumi, ja pārējās iedaļas. Te būtu jāskatās par katru atsevišķu iestādi, jo atsevišķās um, pārējas, um, kur mēs runājam, tad pārvietojums, mēs varam izsakot precīzi pēc katras iestādes pieprasījumiem. Labi, jūs piekrītat. <coughs> Dankeschön. Liels paldies. Vīts priekšsēdētāja kungs, kā jūs jau ieteicāt, tā arī darīšu bet uh, nedaudz tomēr savādāk. Pirmkārt, es gribētu vērst jūsu uzmanību uz Eiropas kopienu tiesu un dzirdēju, ka komisijas eh, stratēģija samazināt uh, ēku izmaksas izgāzās samierināšanās laikā, bet, diemžēl, es joprojām redzu šeit kaitējumu tiesai, un ja saņemšu Holmeieras kundzes svētību, uh, tad uh, aicināšu uh, kolēģis atbalstīt pārvietojumus kopienu tiesā, jo īpaši tos, kas ir saistīti ar ēkām. Un, ja pareizi sapratu, priekšstādātāja kungs, vai mums tagad vajadzētu balsot, vai man vajadzētu iet tālāk un uh, pateikt arī tās lietas par pārējām iestādēm? Ich wäre dafür Institut. Es eh, gribētu, lai mēs par katru institūciju balsotu. Tātad būtībā mēs varam tagad eh, balsot par kopienu tiesu. Es eh, tātad piedāvāju balsot elektroniski. Kurš grib atbalstīt referentu ieteikumu? Gut, wenn es, wenn... Labi, ja nav iebildumu pret. Uh, referenta priekšlikumiem, tad mums nav arī jābalso. Nevienam nav iebildumu. Tad eh, sekosim Indreka ieteiktajam, un tad tu vari turpināt ar pārējām institūcijām. Tagad Eiropas revīzijas palāta. Un šeit ir četri pārvietojumi, trīs no kuriem ir tādi parasti um, pārvietojumu, jo īpaši 14. Un es gribētu vērst kolēģu uzmanību uz to, ka man diemžēl nav iespējams atbalstīt uh, šo, jo te tiek teikts, ka uh, Um, lielākā daļa darbinieku Luksemburgā cieši no muguras problēmām, un tad mums vajadzīgi elektriskie galdi. Jā, nu, protams, tiešām es esmu gatavs vienmēr uzlabot uh, darba apstākļus cilvēkiem, kas dara smagu darbu, uh, revidējot uh, Eiropas finanses, bet, nu, pēc tam mēs uzzinām, ka šis galds vai krēsls maksās 760,10 eiro, kas Eh, ir skolotāja alga uh, Igaunijā. Es zinu, ka Luksemburga ir dārga valsts, bet varbūt būtu labāk, uh, nu, es nezinu, iepirkt uh, kādu uh, sporta treneri, kādu, kas viņiem novadītu kādu nodarbību, vai mums ir elektroniskie uh, krēsli šeit, man arī ir mugurkaula problēmas. Nu, tātad es eh, drīzāk šo naudu eh, atvēlētu klausam vēlēm, lai viņš kaut ko eh, dara deputātu labā, bet nevis revizijas palātas darbiniekiem, kam ir mugurs problēmas. Un šeit nav nekādas iedānijas. Cik tālu tad mēs varam iet? Jā, tie varbūt ir simts tūkstoši, tas nekas daudz nav, tad mēs varam acis nepamirkšķinot to apstiprināt, bet cilvēkiem Luksemburgā vajadzētu tiešām apsvērt Par ko tad viņi šeit runā? Ir cilvēki, kas cieš vairāk, un viņiem vajag elektroniskas iekārtas. Riskēšu izteikties politiski nekorekti, un par to jau iepriekš atvainojos, bet ja viņiem tik ļoti gribas, tad viņi var nopirkt elektriskos krēslus, ko izmanto ASV, un es esmu pret to, un es gribētu, lai mēs par to balsojam. Also, dass du mal was nicht ironisch meinst, nehmen wir. Nu, uh, jā, to mēs pierakstīsim protokolam, ka tu kaut ko uh, nedomā ironiski. Tagad tāda pati procedūra vai uh, referenta piedāvātais rīcības veids komitejas deputātiem ir pieņemams, un ja nevienam nebūs iebildumi, tad mēs varēsim balsot. Tātad priekšlikums ir uh, trīs pārvietojumu pieprasījums pieņemt attiecībā uz revīzijas palātu. Uh, un 14. noraidīt. Tāds ir priekšlikums. Tātad. Tad eh, pa daļām, kurš ir pār eh, eh, šo referentu priekšlikumu apstiprināt šos trīs pārvietojumus, bet tas mums tad jādara elektroniski. 14. 14. 14. 14. pārvietojums uh, ir tas, kuru Indreks vēlas noraidīt. Un, lai to tad arī īstenotu, es piedāvāju balsot par 11., 12. un 13. kopā. Viņa priekšlikums ir eh, šos trīs pārvietojumus atbalstīt, un tas mums ir jādara elektroniski. Sākam balsot. Jā, Jose Manuēl. Jose Manuēls, lūdzu. Labi, jāsaprot. Man liekas, vienkāršāk ir pateikt, ka mēs 14. Eh, liekam uz balsošanu. Ja mēs balsosim pār, tad mēs balsosim pār šo pārvietojumu. Ja balsosim eh, pret, tad eh, tas būs tā, kā piedāvā referents. Citādi visādi būs sajukums. Jā, viņam ir taisnība. Je remercie. C'est seulement pour Jens Kaya. Ok. Also. Tātad. Tad es uh, sekošu Hosē Manolu priekšlikumam, tas man šķiet saprātīgs. Eh, neviens tā tad neiebilst eh, pret uh, to, ko piedāvā Intreks Tarants uh, apstiprināt 11, 12 un 13 pārvietojumu. Tagad balsosim tad par 14. Referents iesaka balsot pret. Tātad tas, kurš balsos pār, uh, tātad uh, sekos uh, Indrekam Tarantam, kas balsos pret, tas ie, iebildīs viņam. Leute, es gibt einen Antragsteller. Der Antragsteller ir grozījuma iesniedzējs. Grozījuma iesniedzējs tur sēž. Viņš ir referents. Referents grib balsot pret tas, kurš grib atbalstīt referentu. Viņam tad ir jāspiež zaļā poga, un tas, kurš negrib atbalstīt uh, referentu, tam ir jāspiež sarkanā poga. Okay. Also man... Labi, tā tad uh, mana problēma ir tāda, ka man procedūra vēl nebija tik īsti skaidra par šiem pārvietojumiem. Tad, tad otrādi darīsim. Vai uh, komiteja piekrīt Indrekam, noraidot šo priekšlikumu? Yeah, that's what I'm saying. Nu, tas ir tas, ko es saku. Mums ir jābalso par šo priekšlikumu. Nu jā, labi. Okay, man... Labi, tad elektroniski. Tātad. Indreks uh, pieprasa noraidīšanu. Indreks lūdz, lai mēs noraidām. Es redzu, ka ETP rāda uh, uz leju. Es saprotu, ka tad jūs gribat pieņemt. Tātad pavisam skaidri. You don't have to vote. Okay. Einstimmigkeit dafür, dann. Vienbalsīga. Nu, tad nav konsens. Nu, tad labi, skaidrs. Nu, tad tu turpini. Labi, tā bija mana kļūda. Attends, euh, on va mettre. Euh... C'est, président, okay, okay, c'est okay, extrêmement okay. simple. So, also, wenn ich das... Tātad, ja es pareizi sapratu, tad uh, tas, kas iebilst Indrekam, tad uh, tiek balsots par uh, pārvietojumu pieprasījumu. Indrek, tad tev jāturpina ar pēdējo institūciju. Nē, Jens. Liek, tas ir ļoti vienkāršs. Mēs esam par vai pret pārvietojumu. Viss. Tātad, ja mēs esam pret šo pārvietojumu, tad mēs uh, balsojam pret, un ja mēs esam par šo pārvietojumu, tad balsojam par. Pavisam vienkārši. Also. Ich bin ja eurer Ansicht nur... Nu, es jums piekrītu, bet uh, es no sekretariāta dzirdu kaut ko citu. Tātad, skaidrojiet, lūdzu. Jose Manuel, Jose Manuels, lūdzu, atvainojos. Labi, tad uh, es pieņemu priekšsēdētāju priekšlikumu. Priekšsēdētājs eh, neliks uz balsošanu pārvietojumu, viņš grib likt uz balsošanu referenta priekšlikumu. Nu, bet tas ir priekšsēdētājs, viņš tad arī izlēma. Ja viņš tā izlēma, nu tad mēs balsosim, mēs tautas partija balsosim pret referentu priekšlikumu. Bet tad ir jābūt skaidrībai, par ko tad mēs balsojam. Un ja mēs balsojam par referentu priekšlikumu, tad mēs, mēs esam pār šo pārvietojumu, tad mēs balsosim pret priekšlikumu. Tas ir vienkārši. Ok. Kurš? Ok. Labi, tā tad. Tāds arī bija mans priekšlikums, ko izteica pirms apmēram desmit minūtēm. Paldies, Kosē Manuel. Tā tad. Varbūt angliski mēģināšu, tad būs vieglāk saprast. Indreks piedāvā teikt nē 14. pārvietojumam, balsot tātad pret elektroniski. Tagad ir jautājums, kurš atbalstīs referentu? Kurš atbalsta referentu? Ja jūs nevēlaties atbalstīt Indreku, tad jums ir jābalso pret, ja? Viss ir skaidrs, lieliski. Un tas mums ir jādara elektroniski. Nē, tas arī ir viss. Tā mēs to darīsim. So, ok, let's vote. Labi, balsojam. Bitte schön. Den Anno, was machst du? Okay, close the vote. Good. Labi, tad uh, Indreka priekšlikums ar 16 balsīm ir noraidīts. Tas nozīmē, ka šis pārvietojums tiks veikts. Jā. Indreks lost. Indreks zaudēja. Viņi saņem šos te elektroniskos krēslus vai arī kas nu tas bija. Desk, sorry. Galdus, jā, es atvainojos. Labi. Tas bija viss, Indrek? Labi, turpini. Darbie kolēģi, man tiešām žēl, ka es izraisīju šādus te pārpratumus šeit, bet, eh, nu tā, es to sapratu par šiem eh, muzikālajiem krēsliem, saka runātais, ne elektroniskajiem krēsliem. Tagad par pašu parlamentu, un tas vienmēr ir ļoti svarīgi, jo Paldies eh, Dievam, mums ir šeit eh, Kletas kungs kāds, kurš ir ļoti piesardzīgs, viņš varbūt var atbildēt uz diviem jautājumiem, kas man ir. Un jautājumi eh, izriet no tā, ka mums nebija pietiekam daudz laika šajā budžeta komitejā apmainīties ar informāciju tādā pienācīgā veidā. Tātad pirmkārt, vai es lūdzu varētu pajautāt, dienestiem, vai ir kaut kāds cits veids, kā finansēt trešo un ceturto pārvietojumu, nevis eh, ņemiet, ņem to no uh, darba vietu ēku aprīkošanas, jo man uh, nepatīk, ka uh, mēs atstājam 7 vai 8 miljonu eiro nepieciešamību nākotnes pārvietojumu likteņa ziņā. Uh, Es zinu uh, Ashford kungu, jā, mums ļoti labi saprotamies, un es negribu jums atstāt šo slogu, tāpēc es jautāju. Un otrkārt, uz kāda pamata Interkom uh, aprīkojuma po, projekti netika iekļaut šā gada budžetā? Tika minēts, ka jūs uh, uh gribējāt atstāt budžetu pieņemamā līmenī, un pieņemamais uh, budžeta līmenis Eh, tam viedzā, vienmēr vajadzētu būt atbilstošam uh, reālajām vajadzībām, vai uh, tomēr man nav taisnība. Tie ir man divi jautājumi. Paldies. Paldies. Vai kāds uh, var atbildēt uz šiem jautājumiem no administrācijas? Jā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es centīšos pēc iespējas piemērotāk jums atbildēt. Tātad par to, vai uh, C3 un C4 pārvietojumu var finansēt ar citām pozīcijām, teorētiski jā, bet ir laika ierobežojums, kas nozīmē, ka ja mēs uh, tikai decembrī stātos jūs priekšā, tad diemžēl mums uh, sa, uh, skartos ar gan tūkošanas, mutiskās, gan rakstiskās uh, tūkošanas problēmām. Un gribē, gribētu izskaidrot, kāpēc tas ir pilnīgi pieņemami ņemt uh, 7 miljonus no uh, Uh, ēku aprīkošanas. Tā ir pozīcija, kas uh, ir ar 88,5 miljoniem uh, tātad paredzēts tur ir. Un, tātad tas tika izvērtēts 2015. gada decembrī attiecībā uz 2017. gadu. Un tagad ir 2017. gada beigas. Tātad mēs 2015. gada beigās veidojam budžetu trim darba vietām un uh, attiecībā uz visiem birojiem, un tad ir zinām uh, neskaidrība vēl par uh, projektiem, un uh, to mēs nevaram tik vienkārši paredzēt. Un otrā vispārīgā problēma, par kur gribēju runāt, ir uh, Eh, tas eh, pūliņu apjoms, kas ir veikts, tātad pilnīgi eh, milzīgi darbi ir veikti drošības uzlabošanai, un jūs redzējāt noteikti arī kādi remontdarbi tika veikti 2017. gadā, šīs komandas tika mobilizētas, lai veiktu šos prioritāros darbus, un tas arī atstāja ietekmi uz budžetu, un tas nozīmē, ka zināmā brīdī mazāk prioritāri budžeti, uh, Uh, cieš no personāla trūkuma. Un es uh, varu uzskaitīt virkni projektu, kas netika veikti, un uh, tagad mums ir 7 miljoni tikai šajā aprīkojuma um, pozīcijā. Tātad lielākais izdevumu avots bija Brisele. Pirmais projektu kopums attiecas uz PHS um, ēku, kur trūka lēmumu, netika pieņemt lēmumu. Tur bija runa par bibliotēkas aprīkošanu un uh, ģenerālsekretāra, priekšsādātāja kabineta aprīkojumu un citu infrastruktūru. Un tā kā netika pieņemti lēmumi par PHS, tad uh, šie pagaidu darbi uh, vēl nav pasūtīti. Un tālāk mums uh, arī uh, bija. Uh, Skverdemeus uh, ēkas uh, rēķins, kas tika saņēmts, tur tika veikti remondarbi, un tad, kad uh, um, bija šis datums, tad mums bija viņiem uh, jāatmaksā 2 miljonu eiro. Un tad ir vēl kavēšanās uh, uh, izsludinot izsoli, un tas atrodas uz Brīseles ēkām, tur nekas nav trāks, bet tas vienkārši ir izsoles piedāvājums. Uh, un tur uh, nav arī šis te laiks pārvaldāms. Un tad ir ātrijuma ēkā um, arī 800 tūkstoši eiro projekts, uh, un tad tika atlikts uh, eh, trēva ēkā um, darbu projekts, jo kopš 2015. gada tika izlēmts uh, visu trēva ēku uh, renovēt 2020. gadā. Uh, Un eh, tagad būtu eh, veltīgi to tagad sākt remontēt. Tie bija galvenie eh, remontdarbi Briselē, un tie ir apmēram 100 ar pusi miljoni. Un tad uh, Luksemburgā tur ir dažādi nelielāka apjoma darbi, jo um, izskatās, ka varēs pārvākties uz kādu, tas viss iezīmēs aizvien precīzāk, un uh, Šūman un cito uh, ēkā tur varētu būt arī uh, procedūras. Strasbūra virkne nelielu aprīkošanas darbu arī kavējās, uh, tāpēc ka visas šīs komandas uh, pilnīgi uh, piedalījās uh, ēku ieejas uh, um, da, uh, uzlabošanas darbiem. Un arī Parīzes informācijas birojam ir divi miljoni atvērēti uh, remontdarbiem, tad, kad uh, Šie um, bīroji būs parlamenta rīcībā un um, šo sarunu noslēgšana nozīmē, ka uh, divi papildus miljoni būs pieejami, lai apmaksātu šos darbus. Tātad gal galā šie ir septiņi miljoni, kas ir pieejami, kas būtu pieejami šim pārvietojumam. Uh, um, um, to var tātad kopīgi pārvietot, kā jau mēs to uh, prezentējām iepriekšējā. Tātad šis budžets ir universāls un nav iemesla um, um, noraidīt pārsniegums vienā pozīcijā un uh, pieņemt tos citā pozīcijā. Tālāk par otro jautājumu. Ceturtais un piektais uh, pārvietojums patiesībā tie ir uh, Es atvainojos, tas ir eh, piektais un sestais. Jā, budžeta sarunu gaitā mēs cenšamies uh, ierobežot budžeta pieaugumu um, un uh, 1,7, 1,8 bija inflācija un šajā līmenī arī saglabājām to. Un ir tāda investīcija projekti, kas ir zinām, bet uh, tā kā ir grūti šeit kaut ko pievienot, uh, jo mēs taču vēlamies uh, saglabāt uh, noteikto līmeni budžetam. Mēs zinām arī, ka 2 miljārdu eiro uh, budžetā tāds neliels pārsniegums, tehnisks pārsniegums parādās 2% apmēram, un lai varētu pabeigt budžeta diskusijas ar mērķi pavasarī to darīt, tad uh, mēs zinām, ka ir uh, nepieciešams investīcijas, tad uh, ar budžeta lēmēju iestāžu atļauju, un tieši tāpēc mēs šodien šeit esam, var to izdarīt, uh, nesagaidot gada beigas. Tas ļautu vienlaicīgi iekļauties budžetā, bet tai pašā laikā izmantot arī ie, elastību, kas šeit attiecībā uz minētiem investīcijām sastāda 2%. Uh, uh, tas ir apmēram 1% no gada budžeta, un es zinu, ka finanšu regulā uh, tieši ir paredzējuši šādu uh, elastību ar uh, saistību apropriāciju, um, pārvietojumu, un par to ir jāņem budžeta lēmējiestādē. Paldies uh, referentam, tagad mums ir jāsniedz ieteikums. Paldies, eh, Kletī kungs. Maksimā Sofīčit, kā jau uh, teiktu, skolotājs. Mēs esam par. Okay. Der Berichterstatter empfiehlt Annahme der. Referents uh, iesaka atbalstīt šo pārvietojumu, neviens neiebilst, tad šie pārvietojumi ir apstiprināti. Paldies! Tātad, tad pie ēkām ēku politika. Nē, atvainojos, Indrek. Es atvainojos tikai viens pēdējais vārds, kā priekšlikums budžeta komitejai. Nākamā gada referentiem Ašvārds kungs es un uh, iepriekšējā gada referents varētu uh, sniegt informāciju par pārvietojumiem, un tas, manuprāt, ir uh, tāds noderīgs instruments uh, sarunu procesā lai tiešām uh, pārbaudītu, ko institūcijas mums piedāvā. Jo paši pārvietojumi pēc būtības, pēc definīcijas parāda, ka ir pietiekami daudz naudas zināmās budžeta pozīcijās. Un uh, tur ir noteikts arī lietojuma mērķis, piemēram, uh, Eh, lai eh, svinētu revīzijas palātas eh, jubileju, piemēram, un tāpēc ir ļoti, ļoti noderīgi sniegt visus šos datus nākamā gada referentiem, kamēr mēs vedam sarunas ar institūcijām. Paldies! Paldies! Labi, tad par ēkām, bet man īsti nav nekādas informācijas šeit. Parīzē vēl tur nekas nenotiek, tas faktiski viss ir skaidrs. Labi, tad tālāk, jebkurš cits jautājums. Gibt keine Wortmeldungen zu any other business, dann will ich Sie daran erinnern, dass wir. Ja ceļā citu jautājumu nav, tad atgādināšu tikai rītdien sāksim 8.30. Šodien darbs esmu pabeiguši. Paldies!